Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dārgie kolēģi, visi ir saņēmuši darba kārtību, vai jums ir kādi ierosinājumi, grozījumi, priekšlikumi? Nē. Tad esam to pieņēmuši pašreizējā redakcijā. Otrs darba kārtības punkts - priekšsēdētāji paziņojumi. Cecīlijas Malstrēmas kolēģis Amerikas Savienotajās valstīs ir stājies savā amatā, tādēļ mums tagad arī tur ir partneris un. Bet tas vēl īsti tā tad, tas ir noticis tikai pirms dažām dienām, mēs tā tad vēl tādas padziļinātas diskusijas neesam varējuši uzsākt. Eiropas Savienības tiesa arī ir nākusi klajā ar svarīgu uh, spriedumu par Singapūru, par to mēs šodien diskutēsim. Tas ir uh, iekļauts mūsu darba programmā. ES tiesa ir uh, reaģējusi uz pilsoņu iniciatīvu apstādiniet TTIP, stop TTIP. Un tika spriests, ka komisijas lēmums par pilsoņu iniciatīvas nepieļaušanu ir nepamatots. Tādēļ arī eh, bija vēl tālāk eh, tiesvedība. Pēc tam, kad stājās spēkā tirzniecības eh, nolīgums, 16. maijā tikās atbildīgā komiteja Un e, tagad varētu teikt, ka ledus ir sakustējies. Un Zviedrijas e, vēstnieks Daniels Blokārds ir iecelts par šīs komitejas priekšsēdētāju. Un šķiet, ka Kanādā ir e, noslēdzies CETA ratifikācijas process. Provinces un uh, palāts ir pieņēmušas uh, savu lēmumu, tā tad uh, var jau sākt piemērot šo līgumu. Tie bija mani paziņojumi. Es arī negribu tagad uh, vēl garumā, jo šodien mūsu darba programmas svarīgākais punkts ir uh, eh, struktūrēts dialogs ar komisāri Cecīliju Malstrēmu par komisijas darba programmu, kas uh, būs paredzēta nākamajam gadam. Un, protams, tur ir arī daudz uh, tādu svarīgu akcentu. Mēs ļoti rūpīgi sekosim sarunām starp uh, apvienoto karalisti par tirzniecības nolīgumiem, ņemot vērā Brexit procedūru. Un, protams, ir jāparūpējas par tādu godīgu tirzniecības nolīgumu slēgšanu. Mums arī ir jāizprot, kā veidot attiecības ar Ķīnu un kā modernizēt tirzniecības aizsardzības instrumentus kā arī jaunās uh, aprēķināšanas metodes, kas vairs neatieksies uz valstīm, bet eh, varētu arī kalpot vēl kā tāds papildus aizsardzības valnis. Un ES spriedums, ES eh, e Singapūras lietā, protams, arī atstās savu nospiedumu uz nākamajiem tirzniecības nolīgumiem. Protams, par to visu mēs uh, savā darba ikdienā ļoti daudz runāsim. Tātad dzels jākaļ, kamēr tā karsta, un vairāki karsti dzelži, tātad mums jau ir krāsnī, Tos es nedaudz šeit ieskicēju, un tagad došu vārdu komisārs kundzei uz kādām 15-20 minūtēm, lai viņi varētu arī mums pastāstīt par ieplānoto. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Kā jau priekšsēdētāji kungs minēja, tas ir strukturēts dialogs un saskaņā ar iestāžu nolīgumu. Mums ir jāierodas pie jums regulāri, lai pastāstītu, ko esam panākuši. Un, protams, es esmu arī gatava uh, runāt par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar tirdzniecību. Jūs arī minējāt. Uh, Eh, pēdējā laikā notikušo, un pirms 18 mēnešiem mēs ieviesām Trade for All stratēģiju, kas ir balstīta uz caurskatāmības un vērtību principiem. Un pēc eh, šī lēmuma pieņemšanas ir noticis ļoti daudz. Eh, ASV ir jauna administrācija, uh, un ir nepieciešams vēl vairāk laika, lai tas rādītu, kādā virzienā, kādā gultnē attīstīsies mūsu tirzniecības attīstība. Un eh, jāsaka, ka TTIP tagad uz brīdi ir um, iesaldēts, nu, sauksim tā, ko to tā kā vēlamies, un mums ir nepieciešams vēl turpināt eh, vēst sarunas ar ASV jaunu administrāciju. Tam visam ir nepieciešams vairāk laika, un eh, mēs vēlamies patiešām izveidot tādas eh, veiksmīgas eh, tirzniecības saiknes transatlantiskā dimensijā. Iepriekš mums arī bija diskusijas par Brexit, tagad jau mandāts ir gatavs. Tas nozīmē, ka pēc vēlēšanām apvienotajā karalistē mēs sāksim sarunas par procedūru, kā tas viss tā tad izskatīsies un Pirmais diskusiju etaps jau ir uzsākts, un padome tad lems, kurā brīdī uzsākt sarunas un pārdomas par mūsu attiecībām ar apvienoto karalisti turpmāk, ņemot vērā arī tirzniecību. Uh, Un bija arī šis pamatīgais nolīgums ar Kanādu, kas tagad ir ratificēts. Parlamentārā procedūra ir notikusi gan šeit, parlamentā, gan dalību valstīs, gan arī Kanādas parlamentā. Un tagad ratifikācijas procedūru ir uzsākuši dalību valstu parlamenti. Tagad. Uh, notiek arī apmaiņa ar uh, īstenošanas dokumentiem un uh, notiek pēdējā likumdošanas tekstu uh, nopulēšana un uh, jāsaka, ka mēs vēlamies, protams, arī aizsargāt savu tirgu. Ir arī jauna investīcija tiesu sistēma iekļauta līgumā, kas stāsies spēkā tad, kad dalībvalsts parlamenti to būs ratificējuši. Protams, ka Kanāda ir ļoti progresīvs un strateģisks partners, kas var mums palīdzēt palīdzēt eh, izmantot globalizāciju savā labā. Pagājušajā gadā noslēdzām arī uh, nolīgums ar um, eh, Zemesahāras Āfrikas valstīm, arī Gānu un Dienvidāfriku, arī Kodivuāru. Esam redzējuši cilvēktiesību uzlabojumus Šrilankā un viņi tātad var baudīt VS vispārējo preferenču sistēmu plus. Uh, Un, protams, Šrilankā joprojām ir jāveic ļoti daudz reformu. Mēs viņiem tādas a, absolūtas privilēģijas neko pretī neprasot nepiedāvāsim. Ir jāturpina uzsāktie pūliņi. Un, uh, Strasbūrā bija arī iespējas apspriesties par Bangladešas ilgspējas paktu, un daudzi runāja arī par darba spēka tiesībām, it sevišķi tekstilu industrijā strādājošo tiesībām. Ir panākts progress Bangladešā, un e, jāsaka, ja būs sistemātisks tiesību pārkāpums, tad ir iespējams atņemt e, vispārējo preferenču sistēmu, to pārtraukt konkrētai valstī. Tas attiec attiecas arī uz uh, sistēmu, viss izņemot ieročus. Ņemot vērā uh, situāciju Ukrainā, uh, smago ekonomisko lejupslīdi un militāro konfliktu, valsts ir ļoti smagi cietus arī ekonomiskā plāksnē, tādēļ mums ir jāizrāda savu solidaritāti un uh, jāsniedz atbalsts arī materiālā veidā. Es ceru, ka Eiropas parlaments savus, savu doto vārdu turēs arī šajā kontekstā un rīt par to tiks uh, diskutēts plenārsēdē. Ar Un, ja mēs runājam par eh, produktiem, eh, šeit tika pieminēti arī kvieši, ka tos nevajadzētu izņemt no aptvērumu, jo tas būtu kontraproduktīvi. Mēs tāpat vienojamies arī par eh, konflikta minerālu tirzniecības noteikumiem un arī uh, izstrādājumiem, ko var izmantot spīdzināšanai un nāves soda izpildēji. Un tāpat tika pieminēti arī divējādas lietošanas produkti. Mums, protams, savas vērtības ir jāizplāta savā, savu tirzniecības partneru vidū, un tas noteikti var arī radīt labāku un labklājīgāku sabiedrību tur. Mums ir arī daudz uh, svarīgu uh, nodaļu, lai varētu veicināt uh, vērtību un brīvību izplatīšanu visā pasaulē. Uh, un mēs domājam par ilgtermiņa sadarbību, uh, lai varētu panākt uh, tādu labvēlīgu attīstību. Tiek runāts arī par uh, tādiem noteikumiem, kas varētu būt ar nelielu sankcionējošu raksturu. Mēs par to diskutējam, un tagad komisijā tiek strādāts arī pie dokumenta, un tas varētu būt gatavs jau vasarā vai arī rudens sākumā un būs arī jauna priekšlikuma gada izskaņā. Divu gadu garumā bija ārkārtīgi intensīvas debates par tirzniecības politiku visā ES. Uh, un eh, tas pierāda, ka dalība valstis ir ieinteresēta šo jautājumu risinājumā, un eh, mēs tajās ieklausījāmies, mēs reaģējām, ir izveidot arī jauna investīciju tiesu sistēma, un tā ir tā sauktā ISTS sistēma Tagad tā ir ētiskāka, caurskatāmāka, aizstāv arī valstu intereses, tas ir iekļauts CETA uh, līgumā, tas uh, ir panākts arī attiecībā uz līgumiem ar Singapūru un Vietnamu, un mēs esam arī apspriedušies par plašākām reformām, lai varētu izveidot tādu daudzpusēju uh, strīdu šķiršanas mehānismu, kas varētu aizstāt ISTS globālā līmenī. Un, protams, uh, ir domāts arī par jaunu uh, direktīvu Eiropas līmenī. Tirzniecībai ir jābūt brīvai, bet arī godīgai, jābalstās uh, uz noteikumiem. Mums ir jāturpina sa savs darbs, jāaizstāv PTO izveidotā sistēma, ir parādījušās jaunas tendences, piemēram, arī ASV, vairāk strīdu. Tam visam ir uzmanīgi jāsako, nedrīkst atslābināt uzmanību un ir jāgatavojas arī dažādiem eventuālajiem scenārijiem. Un eh, es zinu, ka daudz no jums ir plānojuši arī doties uz Buenos Airesu decembrī. Mēs sadarbojamies ar partneriem arī Ženēvā, lai labāk varētu uh, sagatavoties šai konkurencei. Esam panākuši arī progresu, modernizējot tirzniecības aizsardzības instrumentus, un ja ir negodīga konkurence vai dempings, eh, ir nepieciešams šos instrumentus izmantot, tiem ir jāatbilst laika garam, un, ja ir konkurences skrupļojumi, pret tiem ir jāvērš saskaņā ar PTO uh, eh, normām un likumiem, uh, nevienu valsti tā īpaši ne, neizceļot. Es ceru, ka darbs noslēgsies pēc iespējas ātrāk šajā jomā. Mūsu tirsniecības programma ir ārkārtīgi ambicioza. Esam noslēguši sarunas ar Singapūru un Vietnamu ar Vietnamu tagad uh, mēs strādājam pie uh, šīs likumdošanas, uh, legālās nopulēšanas, un uh, ar Singapūru arī esam vienojušies, ir arī paredzēta investoru aizsardzības sistēma. Un eh, pēc tam mēs arī runāsim par ES tiesas spriedumu Singapūras lietā, un mēs eh, esam patiešām priecīgi, ka tas ir arī nesis vairāk gaismas, ka tas eh, noteikti nāk par labu gan šī līguma, gan arī nākotnē slēdzamo līgumu uh, precizitātei. Tiek runāts uh, arī par uh, līgumu ar Japānu, to atbalstīja premjerministrs Ābe, kā arī Junker un Tūska kungi, kad tikās pagājuši nedēļu Briselē un arī G7 sēdē Itālijā. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šis līgums tik noslēgts pēc iespējas ātrāk. Vēl šādi tādi ķeksīši ir palikuši, bet mēs eh, patiešām strādājam ļoti apņēmīgi, un Japāna mums ir ļoti svarīgs eh, partneris, un mēs eh, katru gadu maksājam dažādos tarifos apmēram 1 miljardu eiro. Mēs vēlamies uh, lai nākotnē no tas vairs nebūtu nepieciešams. Eh, te vajadzētu runāt īpaši par lauksaimniecības produktiem. Ir arī daudz eh, protek eh, protekcionisma un arī geogrāfiskās izcelsmes norādes ir jāaizsargā, bet katrā ziņā, kad tas viss būs nopulēts, tas nāks par labu visiem. Par Meksiku daži vārdi. Pirms dažām nedēļām biju šajā valstī, tikos ar ministriem, ar uh, profesoriem, akadēmiķiem, pilsonisko sabiedrību. Uh, visi atbalsta mūsu nolīgumu ar Meksiku un mēs arī uh, Eh, līdz pat gada beigām katru mēnesi tiksimies vai arī sazināsimies ar Meksiku, nu vai eh, reālā dzīvē vai virtuāli, lai eh, šis līgums tiktu noslēgts līdz gada beigām. Tas patiešām ir iespējams, ir jāstrādā smagi, bet to varam paveikt un tāds ir mūsu mērķis. Mēs esam arī vienojušies par galvenajiem parametriem un ceru, ka tie varētu arī stāties spēkā pēc iespējas ātrāk. Un tajā pašā reģionā atrodas arī Merkozūra valstis. Mēs strādājam vaigas viedros arī šajā lauciņā un ceram, ka uh, līgums uh, tiks noslēgts līdz gada beigām. Protams, uh, ir arī daži tādi varbūt jūtīgāki jautājumi, tādēļ mēs uh, dalību valsts ļoti labi informējam un uh, Mans uh, kolēģis Fils Hogans, kas ir lauksaimniecības uh, komisārs, arī dara to, kas ir atkarīgs no viņa. Bet Merkozur valstis ir milzīgs uh, tirgus, un mēs varētu potenciāli ietaupīt 4 miljardus eiro par tarifu maksājumiem. Mēs tāpat arī spriedām par investīciju nolīgumu ar Ķīnu, esam jau šo to panākuši un ceram, ka būs jau konkrēts piedāvājums nākamā gada laikā. Uh, Un arī e, šogad e, Ķīnas prezidents e, Davosā uzstājās ar ļoti iedvesmojošu runu. Un Tagad ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem, un es ceru, ka uh, vienojoties ar Ķīnu, mēs, protams, arī varēsim uzlabot vai arī savu lomu pasaules tautsāniecībā, pasaules ekonomikā spēlēt daudz pārliecinošāk. Mēs arī turpinām vēst sarunas ar Indonēziju, Tunisiju, Filipīnām, Ņaņmu un cerams uzsāksim jau ļoti drīz sarunas arī ar Malaiziju. Uh, Esam arī jau uh, uzsākuši sarunas ar Austrāliju, Čīli. Uh, ceram, ka mums drīz tiks piešķirts arī sarunu vēšanas mandāts, un tad mēs varēsim patiešām lēmumus pieņemt uh, pietiekami ātri. Mēs arī uh, par to esam jūs informējuši rakstiskā veidā, tātad jūs esat uh, lietas kursā. Uh, un eh, septembrī eh, tiks runāts par eh, muitas savienības modernizāciju ar Turciju. Un Maltas prezidentūra vēlas panākt progresu, bet mēs vēl nevarējām šim procesam pielikt punktu. Ja mēs runājam par stratēģiju tirzniecību visiem, mēs mēģinām uh, izmantot globalizācijas priekšrocības, uh, īstenojot arī savu standartu ieviešanu, kas ir jāievēro uh, visos tirzniecības nolīgumos, runājot gan par ekoloģiju, gan par sociālajām tiesībām un arī ilgspējīgu attīstību visiem standartiem un normām, kas mums ir svarīgi, ir jātiek ievērotiem un Mēs pieprasām, lai investīcija aizsardzība būtu godīgāka un caurskatāmāka, ir arī jāvēršas pret digitālo protekcionismu saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem Eiropā. Un mēs arī uh, Turpinām informēt pilsonisko sabiedrību. Uh, vakardien man bija uh, pilsoniskās uh, sabiedrības dialogs, kurā piedalījos šeit Briselē, un es gribēju pateikties, ka mm, Es gribēju pateikt, ka esmu bijusi gandrīz visu dalību valstu parlamentos, arī uh, reģionālajās pašpārvaldēs. Tātad darbs notiek ļoti aktīvi, arī tika uh, publicēts dokuments par globalizāciju, un mēs mēģinām izprast, kā ES līmenī, ka arī dalību valstīs varētu darīt vairāk, lai mūsu uh, sabiedrības uh, varētu būt draudzīgāks pret tiem, kas nav varējuši pietiekami ātri pielāgoties globalizācijas nestajām pārmaiņām un jaunajām prasībām. Un uh, tādēļ ir cietīgi jāinvestē atbilstošā infrastruktūrā. Un ir arī jāapzinās tie milzīgie ieguvumi, ko mums dod progresīva liberāla tirzniecība. Un ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas ir Uh, zaudējuši darbu vai no eksportu dēļ. Uh, vai, es gribēju teikt, vairāk cilvēku varētu iegūt darbu pateicoties eksportiem uh, ārpus Eiropas Savienības, kā arī pateicoties importam uz Eiropas Savienību. Mēs uzskatām, ka protekcionisms visā pasaulē turpina pieaugt. Protams, mums savi tirgi un arī pilsoņi ir jāaizsargā, bet mēs nedrīkstam kļūt protekcionistiski. Mums ir jābūvē tilti, nevis mūri. Uh, Un uh, nesot pasaulē šo vēsti, mēs varam garantēt, ka tirdzniecība var radīt darba vietas, izaugsmi, konkurēt spēju un ka mēs varam globalizāciju izmantot savā labā, tajā pašā laikā aizstāvot savas vērtības. Un, protams, uh, veicot šo darbu, uh, es rēķinos arī ar jūsu atbalstu, ne tikai ar jūsu komitejas, bet arī ar visa parlamenta atbalstu. Un liels paldies! Tagad varēsim diskutēt. Thank you. Thanks a lot, Cecilia, for this comprehensive uh, picture. Paldies, uh, Cecīlija, par uh, uh, šiem komentāriem, par to, ka ieskicējāt, uh, kāda būs aina turpmākajos gados. Domāju, ka netrūkst uh, tēma, jūs uh, pieminējāt ļoti daudzas no tām. Un, uh, Tas nozīmē, ka komisijai un arī šai komitejai būs daudz darāmā, bet uh, Mēs noteikti uzņemamies visu atbildību ļoti nopietni un ļoti nopietni uztveram arī savas iespējas eh, diskutēt ar jums. Mums šobrīd ir eh, palikušas 70 minūtes, un es gribētu Jā, kāds jūks no zāles, bet eh, tā tad 70 minūtes mums ir palikušas. Ierobežošu izteikšanās laiku katram 3 eh, minūtes būs divi raundi, pirmām kārtām politisko grupu koordinātori un pēc tam eh, pārējie komitejas locekļi varēs izteikties. Tas nozīmē, ka eh, Kaspārī kungs sāka 3 minūtēm no tautas partijas puses. Godātā komisārs Kunze, paldies, ka esat ieradusies uz viedokļu apmaiņu šodien. Svarīgākais mūsuprāt, jau ir mūsu komitejas noslēdz dokumentā iekļauts. Tādēļ vēlos koncentrēties uz divām lietām. Pirmkārt, pieminēto ES-Ķīnas samitu un jau pieminēto uzstāšanos Davosā, ko Ķīnas prezidents veica. Par ko viņš runāja, es citēšu. Ja kāds vienmēr baidās no uh, nokļūšanas vētrā, tad e, agrāk vai vēlāk viņš noslīgs okeānā. Nu, būtu labi viņam norādīt, ka mūsu investīcija aizsardzības e, līguma un investīcija klimata jautājums Ķīnā ir tikpat atvērts kā mūsu ekonomika ārējiem investoriem. Otrakārt, viņš sacīja, es runāju par nepieciešamību daudz iekļaujošāk un ilgspējīgāk veidot ekonomikas eh, princips. Es šeit vēlos pieminēt antidempinga pasākums. Eh, cerams, mēs pavirzīsimies uz priekšu. Ja mēs runājam tieši par globālās ekonomikas ilgspējību, varbūt viņam vajag atgādināt, cik svarīgi ir pieturēties pie tiem noteikumiem, Eh, kas ir spēkā PTO pasaulē, un gal galā Ķīna ir daļa no šīs pasaules. Un treškārt, viņš sacīja, un es citēju atkal, par labu atvērtai uh, sadarbībai, kura iegūst abas puses, win-win situācija. Un varbūt viņam vajag pajautāt, kāpēc mūsu uh, automobīļu ražotāji nevar pārdot uh, savus elektromobīļus un automašīnas Ķīnā ar savu um, marku nosaukumiem. Un nu, mēs, protams, esam interesēti labā sadarbībā ar Ķīnu, bet eh, tas nozīmē, ka ir taisnīgi un godīgi jāizturas vienam pret otru. Un otra lieta, par ko vēlos runāt, mūsu politiskajai grupai tas ir īpaši svarīgi. Par iespējamu skrīningu ārvalstu eh, investīcijām Eiropas Savienībā. Uh, Mēs esam sagatavojuši iniciatīvu EPP. Drīz vien šajā komitē arī tiks skatīta. Šeit nav runa par to, ka mēs vēlētos slēgt Eiropas Savienības tirgus ārējiem investoriem. Nē, mēs esam priecīgi par katru ārvalstu investīciju, kas nonāk Eiropas Savienībā, bet arī tur mums ir nepieciešama vienlīdzība. Mums vienmēr, vienalga situācija šobrīd ir tāda, ka Diemžēl Eiropas Savienības eh, investori trešā pasaulē, eh, trešos valstīs var eh, bieži vien būt tikai līdzīpašnieki kopā ar vietējiem, lai gan mums Eiropas Savienībā, piemēram, Ķīnas investoriem ir pilnīgi savādāka situācija. Paldies un sociāldemokrātiem, Nima Rodrīgas kundze. Muchas gracias, presidente. Entiendo, ka... Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka otrajā jautājumu raundā es varēšu uzdot jautājumus eh, tātad no personīgā viedokļa. Paldies komisārs kundzei par eh, sniegto informāciju. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka tirzniecības eh, politikas sakarībā rodas šis pārvaldības un uzticamības jautājums no pilsoņu iedzīvotāju puses eh, globalizācijai ir jākļūst tādai visapturošākai, nedrīkst pieļaut šos um, draudus. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu ne tikai ņemt vērā un izmantot tos instrumentus, kas tirdzniecības politiku padara tādu visieptvarošāku, tas ir cilvēktiesības un citas, bet eh, to vajag visu apvienot kopā ar eh, ražošanas politiku un tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, tāpat arī muitas harmonizāciju. Vēlēšana rezultāti rāda, ka tās kustības, kas eh, saņem vairāk balsu, kuras mm, arī atbalsts lielāku protekcionismu. Tas ir tur, kur eh, rūpniecības eh, politika nav izdevusies. Tātad, kā mums to visu tā plašāk ņemt vērā un strādāt kopā ar dalību valstīm? Iepriekšējā plenārsēdē mēs izskatījām ziņojumu par muitas eh, harmonizāciju. Kā komisija ņēmusi vērā dažādos mūsu izteiktos priekšlikumus lai nodrošinātu godīgu konkurenci Eiropas eh, nozarēm attiecībā uz standartiem un kā mēs nodrošinam to, lai pie mums nenonāktu tādu produktu, tātad caur mūsu ostām un citiem punktiem, kas neatbilst uh, prasībām. Tālāk, šī ministru konference, ko jūs pieminējāt, kāda ir komisijas mērķi šai sakarībā? Un kādā veidā mēs panāksim vienošanos, lai stiprinātu šo PTO daudzpusīgumu, kas šobrīd ir svarīgāks kā nekad. Runājot par ASV, vai jūs varētu padziļinātāk paskaidrot, kādā veidā komisija saskata šo tālāko sadarbības ietvaru ar ASV? tā informācija, ko saņemam, ir eh, nu, diezgan ir tāda, ka mēs nevaram paļauties šeit uz tādu uzticamu partneri. Nu, es nezinu, priekšsādātāji, vai es drīkst turpināt ar saviem jautājumiem, ja nē, labi, tie būs otrajā raundā. Lielas paldies! Jā, otrajā raundā varēsiet uzdot savus jautājumus. Tad no ECR grupas eh, Krāmerkungs lūdzu. Thank you. Kamalkungs. Paldies, es eh, pārstāvēšu mūsu koordinātoru Ēmu Maklārkinu un es eh, aizstāju viņu, viņa man palūdza to darīt. Pirmām kārtām, pavisam tāda īsa komentāra. Zinu, ka par Singapūru mēs runāsim vēlāk, bet, eh, nu, varbūt tāds tā garām ejot. Kā jūs domājat, cik ilgi mums jāgaida uz ratifikāciju attiecībā uz Vietnamu un Singapūru? Un vai jūs varētu sniegt uh, kaut kādu informāciju par iespējamiem risinājumiem, par investīciju noteikumiem, lai to varētu ņemt vērā, ratificējot uh, citus uh, tirzniecības līgumus? Uh, Un cits jautājums, paturot prātā strateģiskās transatlantiskās saites, uh, par ko runāja iepriekšējā runātāja, vai komisija paredz jebkādu ātrāku kustību uh, Uh, tirzniecības un pakalpojumu uh, līgumu sakarībā, un tāpat par TTIP runājot, kad biju vēl Vašingtonā šī gada sākumā. Uh, protams, jā, mēs tikāmies ar politiķiem, bet tikāmies arī amatpersonām, un šķiet, ka viņi joprojām ir piešķērušies šai mm, SDS strīdu risināšanas sistēmai, un mēs teicām, nu, bet ziniet, ir jāvirzās uz priekšu, ir mēs vairs nepāriesim atpakaļ uz šo mm, SDS strīdu risinājumu sistēmu. Nu, es nezinu, vai tur ir kāds kompromiss iespējams, bet kāda ir jūsu sākotnējā uh, reakcija? Un par Merkusūru un piekļuvi, tirgus piekļuvi lauksaimniecības produktiem un standārta pārtiks drošības jomā. Vai gaisa iepkošanas skandāls nesenais ir eh, nesis kaut kādu lielāku skaidrību pie šīs sarunu vešanas galda un uh, kā tad virzīsies sarunas par SPS sarun, uh, sadaļu šajās sarunās? Vai jums šķiet, ka varbūt abas puses ir beidzot gana pieaugušas un varēs tikt tai cauri diezgan ātri? Un par muitas savienības uh, modernizāciju ar Turciju. Kā jums šķiet, kā tur darbs notiek, ņemot vērā visu to politisko mm, fonu, kāds ir? Ir, protams, tādi, kas grib pēc iespējas lielāku tirzniecības līgumu skaitu, bet mēs saprotam, ka esam politiķi un strādājam politiskā vidē. Nu, gribēju zināt, kāds ir jūsu viedoklis. Thanks a lot for Alde eh, Marija. Paldies, Marija Šaka no Alde grupas. Paldies, komisārs kundzei. Paldies, ka iezīmējāt eh, tik tādu plašu komisijas darbības jomas eh, spektru. Jāsaka, tas ir tā diezgan nu, neredzēti, ka tīri geogrāfiskā griezumā un horizontālā griezumā tas aptver tik daudz. Jā, jūs minējāt ļoti svarīgus centienus. Uh, pie kuriem mēs strādājam, un, manuprāt, tas ļoti tādā ilustratīvā veidā parāda, kā tiesniecības noteikumi var virzīt uz priekšu arī citus cilvēktiesību jautājumus. Tāpat jūs pieskārāties arī eh, darbam, noteikumiem digitālajai tiesniecībai un norādījāt, ka datu aizsardzība un protekcionisms nav viens un tas pats. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs ar savu Eiropas pieredzi demonstrētu, kā šādus noteikumus var izveidot. Uh, Es uzskatu, ka ir daudz iespējas, īpaši ņemot vērā, ka ASV vai nu meklē savu ceļu šobrīd, vai nu viens soli ir atkāpušies, bet mēs redzam, ka notiek liels izmaiņas. Man būtu interesanti dzirdēt, ko vairāk par jūsu pieredzi Vašingtonā, kas tur notika. Tāpat arī, ja jūs varētu pateikt kaut ko par uh, padomi, vai jūsuprāt ir tāda sajūta, kā tas ir šeit parlamentā. Vai šī dinamika Eiropā ir mainījusi viņu fokus punktus vai nē? Japāna, Meksika te jāpiesauc un citas eh, valsts, kuras eh, tieši skar eh, šīs izmaiņas ASV. Vai tas mums radītu iespējas? Katrā ziņā es ļoti gribētu zināt, kā viņi uzskata, kā viņi varētu veidot tādu fokusētāku Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, skaidrāk nosprožot mandātus un savu līdervadību īstenojot, jo mēs varam būt tik eh, iedarbīgi eh, tikai tik, cik eh, spēcīgs ir mūsu vājākais posms, un jāsaka, pieredze šeit nav bijusi īpaši spoža. Un varbūt vēl dažus vārdus jūs varētu pateikt par Singapūras nolēmumu un tur par tālākiem soļiem un tāpat arī par tirdzniecības aizsardzību, jo arī tur ir ārkārtīgi svarīgi mums visiem turēties kopā un būt stipriem. Te varbūt arī likšu punktu. Gribu tikai norādīt, ka mēs gribam izmantot šo dinamiku, gribam uzņemties atbildību par eh, tirzniecības sistēmu, kas balstās noteikumiem gan daudzpusēji, gan divpusēji, un to mums vajadzētu uzskatīt par tādu kā aicinājumu sev pašiem, kā arī citām valstīm. Paldies! Paldies! Helmuts Šalts eh, nogoja. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisārs kundze. Tie, kas seko līdz um, debatēm caur internetu, ir skaidrs priekšstats, ka šis ir kaut kāds liels katls, kur tiek samets daudz sastāvdaļas iekšā. Tad mēs runājam arī par nākotnes izaicinājumiem jūs runājat ne tikai par free trade, bet arī par fair trade, taisnīgu tirzniecību. Un tas, ka komisija pievērš īpašu uzmanību tieši šim taisnīguma aspektam, ir ļoti svarīgi. Mēs bieži vien runājam par dažādiem punktiem, dažādām situācijām, tirzniecības pasaulē, globālajā pasaulē. Un nevienmēr nonākam pie vien, vienādas nostājas. Tas pats attiecas arī uz PTO ministru konferences Buenos Airesā. Vācijas ekonomikas ministrs sacīja, ka ja tas vispār notiks, tad tas jau vien ir veiksmes stāsts. Es nedomāju, ka tam jābūt ir izējas punktam mūsu nostājā. Es domāju, ka mums tomēr jāliek augstāk mērķi. Tur ir vairāk jautājumu, 3, 4 jautājumi, kas ir ļoti svarīgi vēl. Par darbu programmu. Mēs vienmēr eh, skatāmies, kāda ir saikne ar eh, STG, tīpaši saistībā ar ekonomikas un sociālajiem aspektiem. STG, eh, no ANO, šie mērķi, ilgspējīgais attīstības mērķi, tiem ir jābūt kā mē, kopējām mērķim arī šai politikai trade for all, tirdzniecība visiem. Un Eiropas Savienības tiesas eh, nolēmums tiek, eh, mandāts eh, tiek gaidīts gada sākumā. Un kā tas tiks apspriests un apstiprināts, lai lai nebūtu tā, ka no kā tik daudz baidās, ka tur beigās nekas nesanāks, bet uh, ir jāņem vērā visdažādākie aspekti investīciju politikā, tāpat uh, laikā paturot eh, prātā arī pienākumus, kas ir investoriem. Tāpat arī mandāts datu plūsmas regulai, jautājums par digitālo tirdzniecību Un tur ir pilnīgi cita tirdzniecības sistēma. Un noslēgumā pēdējais jautājums vēl ASV arī mani interesē. Vai komisija tiešām turpinās veidot ekonomikas attiecības ar ASV, balstoties uz veco mandātu pirms TTIP? Kā nākotnē izskatīsies šīs transatlantijas attiecības? Paldies, un zaļo grupas vārā Haidi Hautala. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundzei. Man ir trīs jautājumi. Nu, pat piedalījos diskusijās, kur bija arī DG Trade pārstāvis. Runājām par to, kā risināt šo nesodāmības situāciju Meksikā, kas arī skāra šo globālo nolīgumu, un jāsaka, klāt bija daudz eksperti, kuri bija ļoti interesēti meklēt eh, ceļus, kā risināt šo jautājumu. Tur ir runa par tiesu eh, sistēmu, eh, tiesu sistēmas neatkarīguma trūkumu, policijas militarizēšanās notiek, notiek spīdzināšana un tā tālāk. Tā tad ļoti gribētu lūs, jūs lūgt, varbūt jūs varat rast kaut kādu jaunu veidu, kā risināt šos jautājumus arī uh, Eh, jaunās paudzes tirdzniecības līguma ietvaros. Otrām kārtām man šķiet, ka tautas partijas priekšlikums pār ārvalstu investīciju skrīningu ir diezgan interesants un gribētu uzdot jautājumu. Varbūt to varētu izmantot, lai arī varbūt, nu, varētu tādā skrīninga veidā eh, identificēt eh, tādus, nu, netīrus, nelegālu līdzekļu legalizēšanas formā iegūtas līdzekļus. Un trešais jautājums par uh, globalizācijas dokumentu. Es te redzu trīs punktus vienā rindkopā, kas šķiet norāda, ka komisija varētu būt gandrīz gatava nākt klajā ar iniciatīvu, nosakot uh, eh, saistošus uh, eh, darba un tirdzniecības, darba standartus tirdzniecības līgumos. Eh, komisija to noteikti iesaistīt. Bet, uh, ja uzņēmums neuzņemas nopietni savus sociālos un vides um, uzdevumus, tad uh, vai tam būs kādas soda sankcijas? Paldies, un FDD vārdā Bigina kundze. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies eh, komisārai, paldies eh, komisijai par klātbūtni. Pavisam ātri man ir jautājumi. Pirmais par neseno tiesas lēmumu, kas anulēja Eiropas komisijas lēmumu attiecībā uz uh, pilsoņu iniciatīvu pieņemamību. Uh, tur bija konkrēts iniciatīva, kur bija savākts uh, miljonus parakstu Eiropas Savienībā, un mēs uzskatām, ka šo iniciatīvu vajadzētu ņemt vērā, vērā no komisijas puses, un nu, būtu interesanti zināt, ko jūs paredzat darīt, kā konkrēti jūs rīkosties saistībā ar šo iniciatīvu. Otrais jautājums. Uh, uzdevu to arī amerikāņu pārstāvjiem, uh, uh, vai ir kaut kas uh, jauns saistībā ar gaļas importu un ar to saistošo, saistīto sapratnes memorandu. Un trešais jautājums um, par Indonēziju. Uh, Mēs jau esam tur risinājuši dažus jautājumus, kas mūs satrauc, un es gribētu uzdot jautājumu, cik tālu tā tad jūs esat tikuši šajā palmeļas jautājumā. Un pēdējais jautājums. Tas ir par lauksniecības nolīgumu pārskatīšanu ar Maroku. Vakar tika uzsākt šīs sarunas. Mēs neesam parlamentā saņēmuši dokumentu kopiju, varbūt tas ir laika jautājums, bet katrā ziņā mēs gribētu redzēt šīs sarunu vešanas mandātu kopiju arī parlamentā. Paldies. INF, Un pēdējais runātājs no politiskajām grupām. Paldies, komisārs kundze, paldies, ka esat klāt šajā svarīgajā sanāksmē. Jūs nedaudz, nu, tā kā veicina šo brīvās tiesniecības garu Briselē, man ir jautājums kas tieši saistās ar mūsu diskusiju. Jāņem vērā arī jaunā ASV politika, nu, jūs um, nedaudz sarūktina, Donald Trump, jaunā politika, tā tad uh, bez uh, protekcionismu, tāpat arī uh, bez uh, dempinga, bez muitas pasākumiem. Man ir jautājums. Uh, saistībā ar Eiropas tirdzniecības politiku. Bet ar ko tad šī politika mums būs? Tātad, eh, nu, kāda varētu būt ierosinājuma? Jūs ierosinājāt eh, paplašināt muitas savienību ar Turciju. Es domāju, ka ir svarīgs jautājums, eh, par ko runāt tajā iekļaujot arī lauksaimniecības sektoru. Jūs zinat, kāda bija situācija ar Krievijas embargo un Putina vizīte Versaļā notika pirms pēc divām dienām. Un uh, tur tika atcelts šis uh, embargo pret Krieviju, un uh, tas uh, varbūt uh, arī nu, papildina šo jūsu uh, politiku attiecībā uz Turciju, jo Turcija varbūt tāds reāls drauds Eiropas Savienībai. Tātad uh, šis uh, lēmums attiecībā uz Moitas Savienību ar Turciju, tas rada tādu politisku spriedzi. Un uh, tas atkal rada zināms uh, cerības eh, dažādiem spēkiem arī Eiropas parlamentā. Šai sakrībā divi jautājumi. Ja, tātad vai muitas savienība tiek uzskatīta par tādu kā prelūdiju tālākai sadarbībai ar eh, Turciju, tātad tās iestāja Eiropas Savienībā iespējamai? Uh, 2005. gadā uzsāktās sarunas, vai tās ir, nu, pilnīgi, kā lai saka, mirušas, vai arī tas kaut kādā veidā saistās šo muitas savienību un tālāk. Kāda ir saistība ar ilgspējīgu attīstību un uh, publiskiem tirgiem un Arī lauksaimniecība ir būtiski sadaļa šai līgumā. Eiropas lauksaimnieki grib zināt, kas notiks ar eh, šīm sarunām, jo muitas savienības izmanto, izveidošana attiecībā uz eh, lauksiem tirgiem, tas eh, rada ekonomiskus un politiskus riskus. Tā ka es gribētu kaut kādu pārliecību kļūt pār šo muitas savienību starp Turciju un Eiropas Savienību. Un tagad desmit minūtes dosim, teiksim, Malmstrāms kundzei atbildēt pirmā jautājuma raundu. Paldies, centīšos pavisam īsi. Dažnos jūs jautājumiem tā pārklājās, piemēram, par ASV. Pirmkārt, kā arī Gasparīkungs par eh, Ķīnu. Eh, Ķīnas prezidents neieradīsies, būs viņa premjerministrs, bet eh, es ar prieku pārnāšu šos jautājumus, jo tāpat kā jūs, arī mēs nu, pozitīvi uztvērām vārdus, bet ne realitāti. Šobrīd Eiropas uzņēmumiem vēl ir pārāk investēt, šīs investīcijas jāsaka samazinās, un tas ir diemžēl, jo viņiem ir diskriminējoši noteikumi, caurskatāmības trūkums, eh, daudz subsīdiju pašiem saviem valsts uzņēmumiem, korupcija, tiesiskums nefunkcionē, ir dažādi šķēršļi, tātad daudz un dažādas eh, lietas. Šis saraksts ir garš, un tas arī būs jārisina. Protams, tirzniecībai ar Ķīnu jābalstās uz uh, tā divpusējību. Uh, Ķīnas uzņēmumiem vieglāk ir šeit, uh, nu, tas ir labi. Mums vajadzētu būt tāpat laikā arī būt iespējām veikt biznesu tur. Un investīcija līguma pati jēga jau ir nospraust tādas vienādas spēles noteikumus, vienādot to. Tā ka ceram, ka mēs varēsim vienoties ar Ķīnas pusi par šo piedāvājumu skaitu. Tālāk par šo skrīninga dokumentu. Jā, aplūko šo jautājumu. Mēs sākām dos, diskusijas komisijā jau. Jautājums ir sarežģīts. Tur ir juridiskie, politiskie, ekonomiskie aspekti. Tātad mums jāpanāk pareizais līdzsvars. Bet drīz būs tikšanās ar komisāru grupu, lai to pārunātu. Un mēs labprāt arī ņemtu vērā jūsu dokumentu šajā sakarībā. Tālāk par globalizāciju Domāju, ka daudzi jautājumi šai dokumentā bija tāds centiens veidot eh, tādu skaidrāku stratēģiju. Tas bija diskusija dokuments, tātad nevis ar konkrētiem priekšlikumiem ņemot vērā mm, valsts nostāja par Eiropas nākotni. Un es piekrītu pilnīgi jums, ka mums ir jābūt atbildīgākiem, eh, runājot par tiesniecības politikas integrēšanu. Tātad tā ir viena globalizācijas daļa. Tātad, ņemot vērā sociālo politiku, stru, struktūrālo politiku, reģionālo politiku, tātad kā mēs varam izmantot kopējos eh, līdzekļus tādā inteliģentā, ātrākā, viedākā veidā, kā varam strādāt ar dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka ir eh, šis aizsardzības tīkls eh, tiem cilvēkiem, kuri mm, cieši no globalizācijas negatīvajām sekām. Tagad, kad mēs izjām no ekonomiskās krīzes, būtu jābūt vairāk iespējām strādāt arī šajā virzienā. Piekrīt jums uh, pilnībā par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas joma, kur mums ir jāpiestrādā. Jā, arī G20 kontekstā. Tātad, uh, jā, šis dokuments cerams uh, dos ieguldījumu tādā saskaņotākā stratēģijā par to, ko mēs varam darīt no savas puses un arī konkrētāk par to, ko var darīt dalība valsts, bet to vajadzētu labāk koordinēt. Tālāk, Buenos Aires, jā, mēķis ir stiprināt PTO sistēmu, Daudzas valsts, pat ja mēs nevaram vienoties savā starpā pilnībā, mums tomēr ir viedoklis, ka PTO ir svarīga loma un mēs to gribam stiprināt. Mēs eh, sadarbojamies ar daudzām valstīm, eh, Ženēvā ar vēstniekiem, piemēram, par eh, priekšlikumiem zivsaimniecības subsīdiju laikā, e-komercijā, par caurskatāmību saistībā ar MVU. Un nākamnedēļ būs ministru līmeņa sanāksme Parīzē, OECD ietvaros, kur daudziem ministriem būs pēcpusdiena, lai runātu par eh, sagatavošanos eh, Buenas Airesai. Un es ceru, ka eh, tur tiks spērta soļus priekšu, un es katrā ziņā pēc tam labprāt atkal jums ziņot par to. Par ASV daudzi no jums uzdevu šo jautājumu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams vairāk laika. TTIP ir ticis pieminēts, bet nav pārunāts detalizētāk. Domāju, ka Eh, tirzniecības eh, sekretāram ir nepieciešams vairāk laika. Tāpat mums jānodrošina, ja mēs atkal atsāksim sarunas, vai mēs darīsim no tā punkta, kur mēs pārtraucām, tad nav vajadzīgs mandāts. Vai mēs darīsim kaut ko mm, ierobežotāku vai citu, tad iespējams, ka mums nepieciešams jauns mandāts, bet to stadiju vēl neesam sasnieguši. Un šķiet, ka mums vajadzētu būt arī nosacījums, zināt nosacījums, jo ASV nosaka dažādas protekcioniskas pasākums, eh, teiksim, eh, jūrniecības pakalpojumos eh, un citās jomās. Tātad mums ir jāzina šos apstākļus nosacījums, ja mēs sāksim, ja mēs atsāksim sarunas, tad kādos apstākļos, kādā situācijā un kur mēs gribam nokļūt, tātad šī situācija vēl nav pagaidām nobriedusi. Protams, mums ir nepieciešama transatlantiskā tirzniecības eh, darba kārtība. Mēs eh, tajā aplūkojam iespējas, eh, arī tīsa jautājums. Nu, ASV tur vajadzētu būt interesētiem, bet šobrīd nav tādas reālas reakcijas. Redings kundze tam seko. Uh, Protams, tāda reāla reakcija vēl nav, bet ir daudz citas valsts, kas kontaktējas ar mums un prasa, nu, mums, vai mums vajadzētu skatīties, vai mēs varam atsākt sarunas, jo viņi jau bija diezgan tādā advancētā stadijā, un tas pats attiec arī uz uh, environmental goods, uh, tātad vidē draudzīgo priekšnolīgumu, bet šķiet, ka mm, ASV tur nav pār uh, tādiem daudzpusējiem tirdzniecības nolīgumiem. Man nav bijusi iespēja pārunāt ISDS eh, investīciju tiesas eh, šķīdišķiešanas sistēmu. Es zinu, ka tur ir bijuši zināmas bāžas, eh, bet kritika arī par seno šo veco ISDS sistēmu, nu, to ir kritizējuši gan republikāņi, gan demokrāti kongresā, tā ka, nu, arī tur ir atklāti jāskatās, ko darīt par Singapūru. Joprojām jāizvērtē būs arī tāds tehniskāk rakstura brīfings vēl jums, bet pirmkārt, es domāju, ir labi gūt skaidrību. Tur ir skaidri norādīts, ka tā ir Eiropas Savienības kompetence, portfeļa ieguldījumiem un investīciju aizsardzībai, tā ir savukārt dalītā kompetence. Tātad tā ir tā skaidrība, ko mums vajadzēja. Kā tas uh, skars uh, Singapūras un tālākos tirsniecības līgumus, tas mums ir jāpārnā ar jums un dalību valstīm. Vēl nav bijis iespēja to darīt. Vai tas nozīmē, ka mēs uh, sadalīsim šos tirsniecības nolīgumus nākotnē? Varētu tā būt. Uh, Tā ir viena opcija, vai mēs, teiksim, pieturēsimies pie pēcās darba kārtības, tas pats ratifikācijas process arī varētu tā būt, vai mēs izņemsim ārā investīcijas, vai mēs aplūkosim to individuāli. Tā tad ir dažādas opcijas, kā rīkoties, bet es ceru, ka mēs varēsim rast uh, risinājumu, kas nozīmē, ka mēs joprojām varam uh, nu, slēgt izniecības līgumus ar investīciju līgumus un ka mums ir kaut kāds saprātīgs veids, kā tos visus ratificēt, un tas viss nevelks pārāk ilgi attiecībā uz mūsu partneriem. Uh, Bet, protams, ir tiek nodrošināts arī šis demokrātiskais elements šajos līgumos. Un, nu, tur atkal mums vajag laiku, lai to pārunātu ar dalību valstīm un, protams, arī ar jums. Merkosur. Mans kolēģis Andrukaitis bija Brazīlijā. Pēc e, šī gaļas skandāla sākšanās, nedēļa pēc e, šī skandāla sākuma, un uzsvēra, ka ir nepieciešams, lai Brazīlija tik tiešām risinātu to tā, ka jā, tā ir paralēla diskusija Merkusuram. SPS sadaļa ir viena no sadaļām, pie kuras man šķiet mums būs jāstrādā ļoti pamatīgi Merkusur sarunās. Vēl neesam nonākuši vajadzīgā punktā, mums jāpanāk pareiz, pareiz virzība, bet tas ir tāds neatkarīgs eh, jautājums no šī gada skandāla. Bet, protams, ka, nu, kā es teicu, jāpanāk pareizais rezultāts par Turciju. Jā, un atbildot arī uz uh, Fernankunga jautājumu, tas ir uh, Eiropas padomas uh, lēmums tātad atjaunot šo veco vienošanos un kas attiec tikai uz rūpniecības produktiem. Tātad šī jaunā vienošanās iekļautu ne tikai lauksaimniecību, bet arī uh, publiskos tirgus, uh, ilgspējīgu attīstību un citas lietas, kas varētu būt šādā līgumā. Un padome ir trīskārt prasījusi savos uh, Eiropa padomas samitu secinājumos, lai būtu šī atjaunošana, jo mēs zinām, kādas diskusijas mums notiek ar Turciju. Tās ir grūtas, sarežģītas. Turcija ir tāds sarežģīts, grūts partneris dažādās jomās, bet tās, tā varētu būt tāda iespēja visiem sēsties pie sarunu galda un uh, savstarpēji gūt uh, kaut kādu labumu abām pusēm. Protams, ņemot vērā, ka būs jā, nepieciešams mandāts, eh, šīs sarunas uzsāksies, un noteikti mēs arī skaidrosim parlamentam, kā tas viss virzās uz priekšu, un Ferāna kungs, jā, es eh, tik tiešām esmu pār brīvu tirzniecību, esmu tās aizstāve, un tas ietilpst manā m, mm, arī darba aprakstā, un jārisina šis jautājums par protekcionistiskiem pasākumiem no ASV administrācijas puses. Šāks kundze, jūs uzdevāt jautājumu par Vašingtonu. Man šķiet, ka es jau nedaudz ieskicēju atbildi. Kaut gan daži no šiem pasākumiem Vašingtonā, piemēram, Trumpa solījums atkāpties no TTP, Nu, jāsaka, tas bija tāds ļoti sarūksnošs, un arī šīs pārējās valsts ir griežās pie mums un ir prasījuši, vai mēs varam pātrināt sarunas, eh, tās, kas jau notiek, vai mēs varam spērt nākošo soli un tā tālāk. Un tādā veidā vairākas valsts ir griežās pie Eiropas un ir prasījuši, lai mēs eh, palīdzam viņiem aizstāvēt šo multilaterālo sistēmu, atvērtību, godīgā tirzniecībā, un, manuprāt, tas ir mainījis nedaudz šo noskaņojumu padomē. Uh, norādot, ka Eiropai tagad ir nu, jārod jauns ceļš, kā slēgt tirzniecības līgumus, tiem jābūt godīgiem, savstarpēji tādiem uh, izdevīgiem, ka iegūst abas puses un ka mēs. Uh, sadarbojamies ar daudz un dažādām valstīm, tā tad noskaņa vēlme šajā tirzniecībā ir tāds ambiciozs un varbūt nedaudz optimistiskāks nekā tas bija pirms uh, sešiem mēnešiem padomē. Eh, godīgi tiesniecība, jā, piekrīt jums, Šalts kungs, tas ir svarīgi. Mēs eh, strādājam ar delegācijām dažādās valstīs, piemēram, Latvijā, Amerikā, un cenšamies viņus apmācīt un eh, izvērst dažādas godīgas tiesniecības projektus. Būs arī paziņojums šī gada beigā. Um, godīgas tiesniecības tādai balvai ir šāda iniciatīva arī. Par daudzpusējo tiesu esam, darbojamies pie ietekmes novērtējuma. Uh, cenšamies iesaistīt arī citas valsts, jo šis nav Eiropas projekts, tas ir starptautisks projekts. Mēs nevaram diktēt nosacījumus. Bet ko mēs varam prasīt, lai mēs saņemtu mandātu no Eiropas viedokļa par mums svarīgiem punktiem? Un es ceru, ka komisija to arī nolems līdz gada beigām un uh, lūgs uh, padomē tālāk. Un, protams, ka mums e, būtu iespējams diskusijas par to tālāk rudenī, kad viss varbūt tā nedaudz vairāk būs kristalizējies un arī jūs tad varētu dot savu ieguldījumu šajā procesā. Hautals kundze par nesodāmību Meksikā. Jā, jautājums ir ļoti smags, nopietns. Tur ir ļoti daudz problēmu. Un ļoti sāpīgi mēs apzināmies, to es nezinu, vai to mēs varam atrisināt ar tirzniecības līgumu, bet uh, mums notiek sarunas ar Meksiku papildus šim asociatīvajam līgumam. Tātad tas ir iekļauts šajā ietvarā. Un uh, redzēsim, skatīsimies, ko varēsim panākt un izdarīt šai sakarībā. Par palmeļu. Jā. Pijankundze par uh, palmeļu. Jūs uzdevāt jautājumu. Uh, tiek tāds apsakošanas darbs veikts, un mans kolēģis no DG Environment, tātad no vidas ģenerāla direktorāta, ir vadošais, un arī mēs dodam savu ieguldījumu no DG Trade puses, bet, nu, tātad vidas ģenerāla direktorāts ir atbildīgais, varbūt jūs viņiem varat uzdot jautājumus par Maroku. Uh, Eh, tas ir ārējās eh, sadarbības dienas un taksūt, kas tur ir eh, vadošajā pozīcijā, kas to virz uz priekšu nevis DG trade, bet mēs noteikti konsultēsimies un sniegsim jums informāciju, kāds, kā tur process notiek. Un noteikti nodrošināsim, lai mēs respektētu tiesas lēmumu šai sakarībā. Jūs, priekšsādātāji, skatāties uz mani tā ļoti nervozi, bet man bija uzdot ļoti daudz jautājumu. Jautājums par, par hormoniem. Jā, jautājums ļoti svarīgs. Hogan kungs jau arī ir sācis mm, sadarboties ar savu lauksaimniecības eh, kolēģi ASV un cerams, ka mēs varēsim rast risinājumu, bet, nu, tas vēl nav tik tālu nobriedzis. Tas laikam ir viss. Paldies. Cecīlijā. Um... Paldies, Cecīlija. Tagad ir vēl 14 kolēģi pieteikušies uzdot jautājumus. Tas nozīmē, ka mēs ierobežojam uh, uzstāšanās laiku ar pusotru minūti. Both, <laughs> I guess. One and a half minute. Pusotra minūte. Labi. Sala Franka kungs pirmais. Gracias, señora komisārija, por participar en este diálogo estructurado. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundze, ka esat šeit. Es zinu, ka jūs jūtaties ļoti komfortabli šeit. Vēlējos pajautāt par laika grafiku saistībā ar Merkusūra asociācijas nolīgumu. Esmu referents šajā jautājumā. Bet tas ir arī svarīgi saistībā ar nolīgumu ar Meksiku. Vai jūs zinat, ka tad, kad komisija noslēgs sarunas, padomei būs vajadzīgs vismaz gads, lai e, juristi lingvisti izskatītu dokumentu un tā tālāk. Jūs sacījāt, ka Merkusūra nolīgums bija sensitīvs no abām pusēm, runājot par pozitīviem elementiem līgumam ar Japānu. Runājot par šiem mērķiem, vai jūs apzināties, cik ilgs laiks parlamentam būs vajadzīgs, lai ratificētu šīs vienošanās pirms šī sasaukuma beigām. Un vai komisija ir gatava iesaistīt visus cilvēku resursus un cits resursus, kas ir nepieciešami? Paldies, Deivids Mārtins. Paldies, priekšsarētāji. Vēlos turpināt jautājumus par Singapūru un tiesas nolēmumu pirms diviem gadiem jau runāja, ka ir jānodalās investīcija daļa no preču un pakalpojumu daļas, ņemot vērā tiesas spriedumu un to, ka mēs joprojām vēl pārskatām investīciju daļu, vai nevajadzētu vienu daļu jau nodot parlamentam un ratificēt, tas taču būtu loģiski. Un Es domāju, ka mums ir nepieciešama atsevišķa investīcija līgums, nepieciešams atsevišķa brīvās tirniecības nolīgums. Asociācijas nolīgumu. Jā, man sajūta abreviatūras. Tātad Singapūras gadījumā tas būtu jānodala. Otrakārt. Mums vēl būs diskusija par tiesas lēmumu, bet politiski uh, tas, ka šobrīd ir skaidri pateikts, ka preču pakalpojumu joma ir Eiropas Savienības kompetence. Tas nozīmē, ka tas ir arī mūsu Eiropas Savienības kompetencē to apstiprināt. Un vai jūs iebildīsiet pret padomes mēģinājumiem iekļaut mandātos uh, citas eh, jomas, kas varētu kavēt šādu skaidru sadalījumu? Tiesa mums ir devusi labu iespēju, kā sadalīt šo procesu. Es domāju, ka mums tas ir jāatbalsta. Tik tiešām paldies, Marija Minēra. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Malstrēmas kundzei par to, ka esat ieradusies, lai mums pastāstītu par paveikto. Kopš 16. māja mēs uh, zinām, kur tad ir robežas starp ES komisijas un dalību valstu kompetencēm. Un jāsaka, ka ja, piemēram, eh, kādā līgumā ir minēta arbitrāžas procedūra, tas ir arī jāizskata dalību valstīm. Uh, kopš 10. māja, un Ticiāna Began kundze uz to jau norādīja, esam informēti, ka ES tiesa uzskata, komisija uh, pilsoņu iniciatīvu pret e TTIP un CETA ar 3,5 uh, eh, miljoniem parakstu uh, Eh, nedrīkstēja eh, nolikt eh, maliņā, tai vajadzēja to ņemt vērā. Eiropas komisijai ir jāuzklaisa pilsoņi, lai tie varētu piedalīties demokrātiskajās debatēs un paust savu viedokli. Es gribēju pavaicāt, ko jūs darīsiet ar šādiem izteikumiem ar šādiem spriedumiem, protams, jūs varat eh, noslēgt līgumus, eh, bet eh, ir tāda līguma, kur, piemēram, nevienmēr ir nepieciešama dalību valstu parlamentu zaļā gaisma, bet mums taču ir savs vārds sakāms, un jūs nedrīkstat ignorēt arī pilsoņus, atvēlot Eiropas parlamentam ļoti mazu teikšanas, līdzteikšanas iespēju. Un, protams, ir jāparūpēs, lai dalību valstu pilsoņi arī tiktu iesaistīti iesaistīti uh, lēmumu pieņemšanā, jo galu galā šāda līguma taču arī ietekmē viņu dzīves, bet tagad mēs riskējam uh, pieņemt uh, līgumus, neņemot vērā demokrātisko procedūru, runātāji tiek pārtraukti. Buhnērkungs, paldies! nāku no monitoringa grupas attiecībā uz Rietumu Sahāru un esmu pārsteigts. Vakar mandāts jaunām sarunām ir piešķirts, un šodien jau notiek monitoringa grupas sanāksme. Es nedomāju, ka tā ir tā caurskatāmība, par kuru jūs vienmēr runājat. Un tā arī nav pietiekama cieņas izrādīšana no komisijas puses Eiropas parlamentam. Tagad pie konkrētiem jautājumiem. Nav nekādas informācijas, kā es tikko dzirdēju, attiecībā uz tirzniecības apjomiem Rietum Sahārā. Par to nav datu vienkārši kā vispār var vest sarunas tad? Vai jūs varat iedomāties ceta sarunas, nezinot, par ko jūs īsti vedat sarunas? Otra lieta - ar ko jūs vedīsiet sarunas? Es esmu tā sapratis, ka galu galā sarunas būs ar tautas vietējiem pārstāvjiem nevis gluži iedzīvotājiem. Tas nav gluži tas, ko tiesa sacīja. Tiesa prasīja vest sarunas ar iedzīvotājiem. Kā jūs atrisināsiet šo problēmu? Nu, nevar būt tā, ka ar atsevišķām grupām notiek sarunas nevis ar visiem, nevis ar iedzīvotājiem. Paldies, Vīzes kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisārs kundze. Mani jautājumi attiecas uz CETA. Jaunais Francijas prezidents ir eh, aicinājis izveidot darba grupu, lai iepazītos ar līgumu. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Vai jūsuprāt, tas varētu aizkavēt CETA ratifikāciju? Un man ir tāds pats jautājums, kā Deivids Mārtins uzdeva par jauktajiem līgumiem. Tas rada bažas, ka dalību valstīm ir pēdējais vārds daudzos šajos jautājumos. Tas var aizkavēt vai pat pilnībā apturēt daudzu brīvās tirniecības nolīgumu parakstīšanu. Līdz ar to ir varbūt nepieciešams to ierobežot uz atsevišķiem tirniecības nolīgumiem. Džūda Keitena Dārlinga. Paldies! Pavisam īsts jautājums tika paziņots no komisijas puses par ilgspējīgas attīstības sadaļu un darba tiesībām. Cik tālu komisija ir tikus ar šo pārdomu dokumentu? Bija ierosinājums, ka mums vajadzētu uh, Eiropā pieņemt pieeja, kas balstās uz sankcijām. Eiropas parlamentā būtu vairākums, kas atbalsta to par lielākā daļa no tirniecības partneriem ir pieņēmuši šādu pieeju. TPP eh, normas, piemēram, var paskatīties, vai komisija ir gatava pilnībā revolucionāri eh, pārvērst eh, savu pieeju darba tiesībās un balstīties uz sankcijām. Paldies, Fjellner kungs! Paldies! Vēlos atbalstīt visas kungu un Davida Martina sacīto par kompetencēm un ko darīt ar jauniem tirdzniecības nolīgumiem. Uh, Atšķirībā no mūsu kolēģiem no GO, es tiešām domāju, ka mēs pārstāvam pilsoņus šeit. Un mēs esam leģitīmi. Un, ja jūs paši tā nedomājat, varbūt jums jādodas projām. Kā jūs sacījāt eh, savā izsmeļošajā sarakstā ar sarunām? Izskatās, ka mums šobrīd ir vairāk brīvās tirniecības eh, nolīguma saruna nekā jebkad agrāk. Lielais jautājums, kas man nodarbina ir, vai mēs ar šiem nolīgumiem eh, iegūstam to, ko vēlamies. Mēs zinām, ka tarifa ir liels jautājums daudzos nolīgumos un tirniecību kopumā, bet paskatoties uz tiem tirniecības nolīgumiem, kas mums ir, nu, uzņēmumi tos neizmanto pietiekami. Dienvidkorejas gadījums 65% tikai. Eh, Čīlē 78%, Meksikā 52%, kas tiešām izmanto tās preferences, kas ir noteikts, un mēs zinām visi, kāds ir iemesls. Lielākajā daļā gadījumu tas ir saistīts ar noteikumiem. Jā, jūs pieminat to stratēģiju par izcelsmes noteikumiem, bet neko konkrētu es neesmu redzējis, kā tas tiks e, reformēts nākotnē. Es pat teiktu, ka daži jaunie nolīgumi, piemēram, ar Vietnamu, e, tur ir vēl mazāk elastīguma izcelsmes noteikumos, vai jūs varētu paskaidrot, kā jūs mainīsiet izcelsmes noteikumus, jo ja tas nenotiks, tad mēs nes, nesņemsim to iegūmu no jauniem tirdzniecības nolīgumiem, kur mēs ētu. Nākamā runātāja, paldies, Malmstrēms kundze, paldies, ka ieradāties. Man ir viens jautājums. Ar tiesas lēmumu mums tagad ir skaidrība par kompetenci sadalījumu pat gan attiecībā uz tirniecības nolīgumu, gan investīciju aizsardzību, bet joprojām nav skaidrs, vai šī jaunā investīcija tiesu sistēma ir savietojuma ar Eiropas Savienības tiesību normām, vai nē, kāds ir jūsu viedoklis? Un tad e, man vēl ir vēl viens jautājums, kā ir ar Brexit? Vai tad 50. pāns ir aktivizēts? Un mums ir e, tirniecības, brīvās tirniecības nolīguma, kur iesaistīta apvienotā karaliste, kā tas notiks tagad? Un vēl viens jautājums par Turciju. Tas man šķiet ļoti aktuāli. Vai jūs varētu, varētu kaut ko precīzāk pateikt par muitas savienības modernizāciju, kad jūs rēķināties, ka padomē varētu piešķirt mandātu? Paldies! Paldies! Redings kundze! Nu, Pirmām kārtām, ja mēs runājam par terminoloģiju, Mums vajadzētu beigt runāt par free trade, vajadzētu runāt par fair trade, godīga tirzniecība, nevis brīva tirzniecība. Tas noteikti arī uh, labāk patikt mūsu pilsoņiem, kas bieži vien uh, uzdod daudz jautājumu par šādiem līgumiem. Ja mēs runājam par protekcionismu, tas turpina pieaugt uh, apmēros arī uh, mūsu partneru valstīs un Mums ir jādomā arī par uh, Eiropas ofensīvu, lai kaut kā uz to reaģētu. Ja mēs runājam par TISA, lielākā daļa partneru, kas ved sarunas, uh, arī ir. Uh, parakstījuši TTIP līgumu, un mums ar šīm valstīm jau ir divpusējas uh, attiecības. Mums, protams, būtu, tas būtu mūsu interesēs uh, tikt uz priekšu un vajadzētu arī uh, uzņemties iniciatīvu, jo daudzpusīgums varētu. Eh, eh, tātad divpusējums varētu kļūt par tādām kā ieejas durvīm daudzpusīgumam, un tā varētu būt panākuma atslēga uh, arī turpmāk. Ja mēs runājam par investīcijām, manuprāt, kas pārīkunga priekšlikums ir ļoti svarīgs un jā, ir jābūt arī kaut kādai ārzemju investīciju kontrolai Eiropā, jo tas varētu patiešām attīstīties arī nevēlamā virzienā. Ir jābūt konsekvencei un tā varētu arī labāk reaģēt uz protekcionisma centieniem un varbūt, ka varētu arī pieņemt tādu Buy European Act Eiropas produktu pirkšanas aicinājumu. Paldies, tagad Marija Arēna. Paldies. Es gribēju par Singapūras lietas spriedumu uzņemt jautājumu. Kā tad. Es gribēju pavaicāt, vai nebūs vēl kādi juridiski nolēmumi ņemot vērā uh, savienojamību, jo. Uh, tas, kas ir teikts tiesas spriedumā, protams, rada jautājums, kā tad ar, ar saskaņojamību. Tālāk, ja runājam par tirzniecības nolīgumiem, jūs tagad strādājat pie antidempinga pasākumiem, pie tirzniecības aizsardzības uh, instrumentiem. Mums ir jāsaprot, ka mēs uh, citreiz varbūt kļūstam vājāki uh, cīņā pret antidempingu. Mums Ir jāsaprot, kurā brīdī iedarbināt šos instrumentus, un ja, piemēram, mēs runājam par nopietniem konkurences kropļojumiem, uh, ir jāsaprot, kādu sistēmu, kādus mehānismus izmantot. Un ir arī konkrēti gadījumi, uh, Uh, piemēram, mēs runājam par uh, metāla lietuvēm, metāliešanas uzņēmumiem. Uh, Eh, bieži vien tie arī ir nostādīti neizdevīgās pozīcijās, tādēļ es gribētu, eh, lai būtu vairāk informācijas arī par Krievijā, Ķīnā, Brazīlijā notiekošo tieši eh, tērautlietu vēs. Un vēl kāds jautājums. Jums uh, vajadzēja uh, kaut ko darīt tādas at pamatotas piesardzības jomā, runājot arī par tekstilu nozari. Mums ir e, jāsaprot, ka citreiz tas ir, tie ir tādi ierobežojuši pasākumi, tie tagad attiecas galvenokārt uz konfliktu minerāliem un e, tekstilu industriju, bet jātiecina arī uz citām jomām. Ferēras kungs. Paldies, priekšsredētāji komisārs kundze. Jūs pieminējāt Japānu kā galveno prioritāti Eiropas Savienības tirniecības darba kārtībā kā pastāvīgais referents eh, Japāns jautājumā esmu eh, priecīgs par to. Jūs teicāt, ka esam ievērojami pavirzījušies priekš šai situācijai. Vai jūs varat aprakstīt pašreizējo vienošanos? Vai jūs teikt, ka tas ir progresīvs līgums? vai mēs varam eh, sagaidīt ilgspējīgas attīstības nodaļu, kas būtu pietiekami pamatot un eh, kāda ir Japānas eh, partneru nostāja attiecībā uz ICS sistēmu. Un vai eh, nekāds mehānisms ir labāks par sliktu, ja, ja mums nebūs nekāds šādas instruments, nu, vai tas palīdzēs veidot labas attiecības jomā. Šeit. Un Rodrīgas kundze ar savu privāto jautājumu. Perdon, dos question... Jā, man ir ļoti divi, eh, divi ļoti konkrēti jautājumi. Pirmkārt, cilvēktiesību jautājums mm, par Filipīnām. Tikko prezentēju ziņojumu, un Human Rights Watch dati ir šausminoši. Vai komisija uh, plāno mainīt GSP plus sistēmu ar Filipīnām, vai ko citu jūs varētu darīt, lai uh, mainītu šo šausminošo situāciju? Un otrs jautājums. Tirniecības politika ir uzlabojusies. Tagad aizvien vairāk tiek ņemts vērā cilvēktiesības, bet daudzi no līgumi parakstīti diezgan sen. Vai iespējams? īstenot uh, kādu pieeju, kas ļautu modernizēt esošos uh, līgumus, iekļaujot, piemēram, ilgspējīgas attīstības elementus, kas neprasītu garu sarunu procesu, bet ļautu kaut kā vienkāršoti aktualizēt šos līgumus. Jā, paldies! Un no manis uh, tad jautājums par tēmu, ko kolēģi nepieminēja - Brexit. Tereza Meija tikko paziņoja, ka nekāds darījums ir labāks par sliktu darījumu. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Un vai tiešām esam gatavi situācijai, kad nav darījuma? Un kā izskatītos labs darījums? Lai mums būtu vismaz virziens skaidrs, kādā jūs plānojat iet? Otrakārt, vai gatavojat risinājumu apvieni, apvienotās karalistas dalībai nolīgumos ar trešām valstīm, kāds varētu būt process, kāda diskusija, vai būtu tāda copy-paste pieeja, nu, tāda, kurā virzienā vēlaties iet šajā jautājumā. Nu, tagad vārds jums. Paldies, Salafranks kungs. Es labi apzinos, ka 19. gada mājā būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tirdzniecības nolīgumi prasa laiku. Mēs necenšamies nekādā veidā tos eh, vēl iekavēt ilgāk. Mēs koncentrējam visu resursu, lai Japānas, eh, Meksikas un Merkosūra eh, līgumi pabeigti. Tūkošana prasa savu laiku, pārbaudas prasa laiku, ja vairākus procesus var veikt paralēli, bet nu vienalga tas prasa zinām laiku. Mēs turpinām sarunas, cik vien iespējams, un ceram, ka parlamentu sasaukums pašreizējais turpinās strādāt. Nu, varbūt ne, ne līdz pēdējai nedēļai, varbūt e, to viss atstāt, bet nu. Mārtiņkungs, e, mums jau bija šī diskusija arī iepriekš. Jā, tas būtu bijis variants, ko apsvērt, bet es nevaru šodien izlemt, jā, jā mēs sadalīsim Singapūras līgumu Tā varētu būt eh, kā opcija nākotnēji, citiem līgumiem, bet tas jādara kopā ar dalību valstīm. Tā, tā, nu jā, tur jāskatās, vai tas ir jūsu personīgais, ka referentu viedoklis, vai tas ir visu parlamentu viedoklis. Daudzi no jums prasīja par tiesas nolēmumu. Manuprāt, viņi pietiekami skaidri visu pateica. Milzīgs vairākums Eh, brīvās tirniecības nolīguma ir ekskluzīvā Eiropas Savienības kompetence. Tas nozīmē ratifikāciju dalību valstīs un Eiropas parlamentā. Tas ir ļoti demokrātisks veids, kā risināt šo jautājumu. Tas gan nenozīmē, ka nacionālajā parlamentā tiek izslēgti. Mums jau ir bieži daudz diskusijas ar dalību valstīm un viss process ap CETA ir līdz cilvēkiem aizdomāties. Eh, ir jāiesaista nacionālajie parlamenti, nevis pēdējā brīdī, bet jau no pirmā saruna brīža un daudz veidi, kā to darīt. Jūs varat doties mājās un teikt, tad varat tie parlamentārieši, mums šodien jāizlem par mandātu, lai uh, vestu sarunas ar tādu un tādu valsti. Komisija tulīt sāks sarunas. Izveidosim komiteju, kur es kā, kā ministrs varu jūs informēt regulāri un tā tālāk. Tas ir nacionālo valdību atbildība, nevis komisiju atbildība. Mēs varam piedalīties, un to mēs arī darām, bet tas nav nedemokrātiski, ja tiek ratificēts šādā veidā. Tāpēc ir jānodrošina, ka ratificējam līgumus demokrātiski, bet lai process neprasītu vairākus gadus, jo tad jau tie noveco. Kā to darīt nākotnē? Nu, mums vēl ir jāizlēma, tam nepieciešams eh, eh, vēl padomāt, pēc tam būs tehniskas eh, diskusijas šo pēcpusdienu, un tad es būšu gatava politiskajām diskusijām arī tur vēlāk. Mārtiņkungs, mēs vienmēr ierosinām mandātu, bet mēs nekad nevaram garantēt, ko padome ieliks šajos mandātos. Pat, pat ja mēs cenšamies izdarīt visu, ko jūs Minēra kundze un Begins kundze atvainojos, ka neatbildēju uz jūsu jautājumu iepriekš. Mēs, protams, kā esam saņēmuši uh, tiesas lēmumu par TTIP iniciatīvu. Tur uh, netika teikts, ka komisijai ir jāīsteno, kas rakstīts šajā iniciatīvā, bet gan, ka komisija nedrīkstēja to ignorēt. Un tagad, e, ko darīt tālāk, tā ir diskusija, kas tikko ir sākusies. Tātad par restru bija runa, ka tur ir nepieciešama uzlabojuma. Buhner kungs par Maroku. Jā, mums ir jāatrod veids, kā iekļaut eh, Rietum-Sahāras iedzīvotāju šajā diskusijā. Tas nebūs viegli, bet ir veids, kā to izdarīt noteikti. Un esmu pārliecināta, ka ārējās darbības dienas strādā pie tā, lai identificētu šos veidus. Tas tika lemts vakar. Eiropas ārējās darbības dienas to nolēma, nu, un tad redzēsim, kā tas ies tālāk, un parlaments tiks informēts. Fizas kungs Es tikai avīzē lasīju par Makrona kunga grupu, kur viņš vēlas izveidot. Es neesmu runājis ar viņu vai ar viņu valdības pārstāvjiem, bet es saprotu, ka tas ir kaut kas tāds, kur viņš vēlas pārskatīt to, kāda būs ietekme uz Franciju pirms Francijas parlaments ratificēs eh, šo nolīgumu. Tas, man liekas, saprātīgi. Tas gan nenozīmē, ka pagaidu piemērošana, kas sāksies pavisam drīz, būtu apdraudēta. Nē, tā ir iekšēja Francijas eh, procedūra, lai iesaistītu parlamentu un nodrošinātu, ka viss process ir caurskatāms un pēc iespējas iekļaujošāks. Kitons Dārlings kundze, jā, viņa devusies projām, nu nekas. Es, es varu viņai zino, ziņot, saka Mārtiņkungs. Jā, es jau pieminēju, ka mēs strādājam pie dokumentu par ilgspējīgu attīstību tās ir saistošas normas. Jā, es zinu, ka daži no jums vēlas sankcijas, bet tas nenozīmē, ka pašreizējās normas nebūtu saistošas. Jā, mēs strādājam pie dažādām alternatīvām, plusi, mīnusi, kas ir tik tālu izdarīts, un tad tālāk jau tas būs atkarīgs no dalību valstīm, NVO, kas vēlas piedalīties šajās diskusijās, un cerams, ka mēs tad tā, tā arī virzīsimies priekš. Fjellner kungs, jūs uzdevāt ļoti svarīgu jautājumu, ko mēs arī apspriedām padomē par īstenošanu. Jums ir taisnība. Mums ir brīnišķīgākie tirdzniecības nolīgumi uz papīra, bet tad tie netiek simtprocentīgi īstenoti. Mums ir vairāk jāstrādā pie īstenošanas. Kā panākt pretī MVU, jo tie tie eh, uzņēmumi, kuriem bieži vien pietrūkst pieejas, mēs varam kādas platformas izmantot, sadarboties ar dalību valstīm, kas mums, protams, ir galvenie partneri. Mēs uh, meklējam veidus, kā uzlabot IT instrumentus. Tas tāds īstermiņa risinājums. Un būs ziņojums arī vēlāk šogad par tirniecības nolīgumu īstenošanu. Tā kā idejas, protams, vienmēr ir gaidīts. Kas Vandars kundze? Jā, mēs neprasījām tiesai sagatavot atzinumu par in investīciju tiesu sistēmu, bet gan pateikt, kur ir atbildība kam ir atbildība. Un saņēmām atbildi, ka investīcija tiesa sistēma ir atbilstoša Eiropas Savienības uh, normām. Beļģijas valdība taisās uh, par to, ka atsevišķi prasīt, un nu, mēs sekosim notikumiem, bet no komisijas puses esam pārliecināti, ka tā tas ir. Kas attiec uz Brexit, un tas arī saistīts ar priekšsarētāju uzdoto jautājumu. Apvienotā karaliste ir daļa no mūsu tirdzniecības nolīgumiem, bet tad, kad viņi izstāsies, viņi izstāsies arī no visiem tirdzniecības nolīgumiem. Ja viņi vēlēsies slēgt jaunus tirdzniecības nolīgumus ar šīm valstīm, protams, viņi to var darīt. Un tā tas arī notiks. Ar Turciju, nu, tur mums vēl nav mandāta. Tad, kad saņemsim no dalību valstīm mandātu, nu, varbūt, kad sešus mēnešus varam gaidīt nāksiet gaidīt, un nu tad sāksim sarunas, un tad varbūt vairāk gadi būs vajadzīgi. Redings kundze. Protams, ka mums vajag eh, kaut kā vērsties pret protekcionismu, un mums jau ir bijušas ļoti ambiciozas divpusējas sarunas, arī daudzpusēji pasākumi, un jāsaka, ka ir uh, daudzas valstis, ar kurām mēs uh, sazināmies, lai varētu uh, saprast, vai mēs varam turpināt darbu ar vai bez ASV. Protams, būtu bēdīgi. Uh, Eh, ja amerikāņus eh, šīs sarunas neinteresētu, bet nu ko darīt, ir, ir jāmeklē risinājumi. Ja mēs runājam par investīciju skrīningu, protams, mēs pie tā strādājam, eh, tas ir, protams, arī jāizprot, ko mēs varam darīt saskaņā ar līgumiem, bet diskusijas, protams, būs un es domāju, ka mēs varētu pie šī jautājuma atgriezties vēlāk. La compatibilité, j'ai déjà. Par uh, saskaņotību, uh, par to jau runāju un. Uh, Jāsaka, ir arī, protams, gadījumi, kas jāskata atsevišķi, nevienmēr var izmantot arī preferenču sistēmu un, protams, eh, katrā atsevišķā gadījumā mēs varam spriest, kādus mehānismus izmantot un mēs arī gaidām parlamenta uh, priekšlikums, lai varētu uzsākt dialogu par tekstīlijām un eh, piesardzības principu. Tas ir patiešām sarežģīti jau plenārsēdē. Es teicu, ka mēs nevaram rīkoties tāpat kā konfliktu minerālu gadījumā. Tas ir pārāk sarežģīti. Mēs nevaram to pašu modeli šeit izmantot. Protams, ir vadlīnijas, ir korporatīvā sociālā atbildība, ir paralēla, bet ja būtu tāda paralēla regula, tāpat kā konfliktu minerālu gadījumā, nešķiet, ka tas būtu iespējami Well, very... Par Japānas sarunām, jā, tur būs eh, saistoša nodaļa par ilgspējīgu attīstību, kā vienmēr. Investīciju tiesu sistēma, jā, tik tiešām tas ir viens no jautājumiem, kas nav atrisināts ar Japānu. Filipīnas, jā, situācija tiešām rada bažas. Biju Azijānu sanāksmē pēc diviem mēnešiem Filipīnās, runāju ar Filipīnu partneriem, ka mēs esam ļoti nobažījušies. Uh, Par vairākiem jautājumiem šis tā sauktais karš pret narkotikām, um, ārpustiesas nogalināšanas un daudz citi jautājumi brīdināja viņus, ka GSP plus apturēšana varētu būt viena no iespējām. Šo rudenu, manuprāt, paredzēts ziņojums par šo jautājumu, bet piekrītu, situācija tiešām Filipīnās rada bažas. Nu, nav veids, kā varētu ātri modernizēt eh, līgumus. Diemžēl visur vajadzīgs mandāts no padoms. Ja nav vienošanās, no, eh, ja nebūs vienošanās ar eh, apvienoto karalisti šī darījuma, tad būtu tiešām žēl. Paldies Dievam, man nebūs jāved šīs sarunas, bet es ceru, ka Banjē kungs un viņa komanda darīs visu, ko var kopā ar mūsu britu draugiem, lai nonāktu pie labas vienošanās, jo apvienotā karaliste ir mūsu draugi. Um, mūsu sabiedrotie, Eiropieši. Mums jāatrod risinājums izstāšanās procesam un arī nākotnes sadarbībai. Tirniecības sarunas nesāksies vēl, tas vēl ir pārāk grib par to runāt. Būtu tiešām žēl, ja mēs eh, nenonāksim pie vienošanās, bet eh, nepadosimies pirms viss ir sācies. Jā, tas arī viss 16.29. veselu minūti ietaupīju. Paldies visiem! Paldies, Cecīlija! Dārgie kolēģi, paldies arī jums. Mēs tiešām iekļāvāmies laikā un apskatījām daudz aktuālu tēmatu. Un paliksim kontaktos. Good, liebe kolēģi. Dārgie kolēģi, tagad mums ir jāķers pie nākamā darba kārtības punkta, kas īsi tika pieminēts. Gerichtshofes über das Singapur Abkommen. Ähm, um, Tas ir spriedums par ES uh, Singapūras brīvās tirzniecības nolīgumu, lai beidzot būtu skaidrība, kam tad uh, pienākas kompetences. Vai tas ir jaukta tipa uh, nolīgums vai tikai ES nolīgums, uh, kas tad kur ir uh, meklējams. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs jautājums. Parlaments vienmēr ir ticis iesaistīts diskusijās. Thank you un jūrī komitejai arī uh, uzrakstījām vēstuli, lai varētu uzsākt procedūru. Tagad rodas tāds intriģējošs jautājums, uh, nu, ko mums nozīmē šis spriedums un ko darīt turpmāk. Tevits Mārtiņs jau izteica priekšlikumu, ka varētu dalīt Singapūras nolīgumu. Tas patiešām ir ļoti interesants jautājums. Ko tad darīt, ko iesākt ar šo tiesas spriedumu? Došu vārdu četriem uh, viesiem, kas uh, mūs ar to iepazīstinās. Pie mums ir ieradies ģenerāla direktora vietnieks. Uh, viņš strādā uh, Tīrzniecības ģenerāla direkcijā. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji vārds. 16. maijā um, ES tiesa pieņēma savu spriedumu. Tas noteikti būs datums, kas ies vēsturē. Šo spriedumu mēs ļoti gaismīgi gaidījām un atzinumu sniedza visa tiesa, visa tiesnešu kolēģija, un Langi kungs jūs pareizi teicāt, ka tādā veidā e, būs arī precizitāte un lielāka stabilitāte ņemot vērā kompetences par tirsniecības nolīgumiem, kas tiks slēgti nākotnē. Un jāsaka, ka komisija patiešām bija ļoti priecīga, ka spriedums ir kritis, e, jo īstenībā e, šis jautājums nekādā veidā nebija saistīts ar līgumu saturu, bet gan ar kompetencēm. Tā tad, eh, kuras nolīguma daļas attiec tikai uz ES kompetencēm un kuras eh, tad varbūt nē. Un es gribētu teikt, ka eh, jautājums tika uzdots tiesai. Mēs bijām ļoti priecīgi, ka arī parlaments mūs šajās nostādnēs atbalstīja. Un parlaments mūs alaži ir atbalstījis eh, šajā kontekstā. 25 dalība valsts tāpat vērsās tiesā un tas arī mūsu eh, viedokli mēģināja apstrīdēt. Es domāju, ka šis spriedums ir liels ieguvums ne tikai komisijai un parlamentam, un tas ir ieguvums arī visai Eiropas Savienībai, visām institūcijām, to mēs varam godīgi teikt, jo tiesa uzskatīja, ka lielākā daļa līgumā teiktā ir ekskluzīvas ES kompetences, runājot par ilgspējīgu attīstību, tirzniecību un transportu, kas, protams, ir arī parlamenta interesēs, un tas arī ļoti labi apstiprina ES ekskluzīvās kompetences saskaņā ar Lisabonas līgumu tieši tirzniecības politikas ietvaros. Un tas noteikti arī zināmā mērā atstās nospiedumu uz jaunās paaudzes. Uh, brīvās tirsniecības nolīgumiem nākotnē. Tagad, protams, mums ir eh, nepieciešams krietnes brīdis, lai to visu rūpīgi izpētītu un izprastu tā visa sekas uz tirzniecības nolīgumam nākotnē. Nu, varbūt sagādāšu jums eh, zināmu vilšanos. Uh, Eh, jo nevarēšu varbūt pārāk daudz vēl neko iztirzāt, es varētu runāt par svarīgāko šajā nolīgumā, bet nu man nav arī mandāta stāstīt ko vairāk un te detaļās iedziļināties par, eh, par iespējamiem variantiem runājot. Komisija jau pietiekam daudz izstāstīja. Es domāju, ka mums ir jāapkopo vēl vairāk informācijas, tas viss jāanalizē sākumā, protams, apspriežoties ar komisiju, tad ar jums un tad arī ar dalību valstīm, lai varētu izstrādāt konkrētāk piemērotāks priekšlikums. Ko tad īsti pateica tiesa? Es eh, īsumā eh, pateikšu, kas ir eh, šajā nolēmumā teikts. Tiesa teica, ka um, daudz, kas ir teikts līgumā, ka tas viss attiecas tātad uz ES ekskluzīvajām kompetencēm. Uh, tātad preču tirzniecība, pakalpojumu tirzniecība, intelektuālā īpašuma tiesības, valsts iepirkums, konkurence, uh, pie, piekļuvu tirgiem, investīcijas, tiešās ārvalstu investīcijas, investīcija aizsardzība, bet tikai tad, ja tas skar tiešas ārvalstu investīcijas, ilgtspējīga attīstība un visi caurskatāmības parametri. Tas tā tad ir ekskluzīvās uh, uh, ES kompetencēs, ņemot vērā 207. līguma pāntu tiesa arī sprieda, un domāju, ir ļoti svarīgi to pieminēt, domājot par turpmākajiem nolīgumiem, ka tas viss attiecas uh, uz uh, tirzniecību, jo pirmām kārtām uh, tas ir domāts, lai varētu veicināt tirzniecību, un tam ir. Arī ietekme šīm jomām ir tieši ietekme uz tirdzniecību. Tas ir minēts 36. nolēmuma punktā, atzinuma punktā, uh, Un tiesa patiešām rūpīgi iepazinās ar visām nolīguma nodaļām, un es domāju, tas ir diezgan uh, iespaidīgs nolēmums. Mums ir jāsaprot, kā tas uh, ietekmēs uh, Ilgspējīga attīstība un tirzniecība, arī uh, transporta pakalpojums, tas ir minēts uh, 30, uh, 13. Uh, Singapūras nolīguma uh, punktā, un jāsaka, padomēji arī ir atšķirīgs viedoklis, kas atšķiras no parlamentu un komisijas viedokļiem. Un uh, ilgspējīga attīstība un tirzniecība sasaucas ar ilgspējīgu tirzniecības politiku saskaņā ar Eiropas ārējās darbības principiem un mērķiem. Uh, un nolīgumā ir pieminēta ļoti skaidri arī ilgspējīga attīstība. Es domāju, šāda precizitāte mums visiem eh, ir ļoti liels iegums. Diskusijas norisinājās arī par transportu, transporta pakalpojumiem un piektajā eh, punktā. Uh, Piektajā pantā, otrajā apakšpunktā ir uh, transporta pakalpojumi izslēgti no tirzniecības politikas uh, aptvēruma. Un tiesa runāja par uh, principu, kas tika pieminēts jau 71. gada spriedumu. Uh, ņemot vērā Eiropas Savienības likumdošanu, kas attiecas uz transporta pakalpojumiem, eh, tika teikts, ka Eiropas Savienības kompetence, Eiropas Savienībai arī šeit ir ekskluzīvās kompetences. Līdz ar to šis uh, atzinums ir beidzot pielicis punktu ļoti, ļoti ilgām un mokošām diskusijām, kas ir notikušas par transporta pakalpojumiem un kam tad šeit tiek piešķirtas kompetences. Un tāpat Tiesa arī nonāca pie līdzīgiem secinājumiem, runājot par uh, strīdu šķiršanu starp valstīm. Tālāk, kopīgās kompetences, uh, dalītās kompetences. Tiesa apstiprināja ekskluzīvās uh, kompetences uz uh, tiešajām uh, ārvalstu investīcijām, bet runājot par netiešām investīcijām un arī runājot par ESTS, tas ir tātad, tās ir kopīgās kompetences, kas piešķirts gan dalību valstīm, gan ES un 207. panta aptverumā tas nav iekļauts un līgumā ir teikts tiešas ārvalstu investīcijas. Līdz ar to eh, tās augstās portfeļa investīcijas, kas ir netiešas, šajā aptvērumā netiek iekļautas, jo uz tām attiecas brīva kapitāla pārvietošanās. Runājot par e, valstu un investoru strīdu šķiršanas tiesām, e, tas ir jauns princips, tādēļ mums par to ir e, vēl jāapspriežas pamatīgāk. Un 292. atzinuma punktā tiesa saka, ka strīdu šķiršana, ja tā nebūs iekļauta dalību valstu tiesu sistēmā, tomēr šāda nodalīšana nedrīkst notikt bez dalību valsts konsultēšanas. Un, uh, tieši tādēļ Eh, mums ir ļoti eh, precīzi tas jāinterpretē un jāizprot, kā tas varētu ietekmēt eh, turpmāk noslēdzamos līgumus. Jāsaka, ka šis tiesas atzinums ir ļoti svarīgs un tas ir pirmais, kurā tiek interpretētas jaunās Lisabonas līguma normas attiecībā uz tirzniecības politiku. Un Jāsaka, ka tas arī e, ļoti tieši attiecas uz mūsu tirsniecības politikas pārvaldīšanu. Un tiesa ņēma vērā komisijas un parlamenta viedokli par ekskluzīvajām kompetencijām un tādā veidā atrisināja tos, e, tās grūtības un problēmas, kas mūs nodarbināja gadu garumā. Tā ir ļoti laba uh, interpretācija, kas patiešām mums sniedz daudz vairāk skaidrības un precizitātes un nav arī vairs tādu ekskluzīvu dalību valstu kompetenci, un tas uh, atšķiras no iepriekšējiem līgumiem. Vienīgās kopīgās kompetences tātad ir netiešās investīcijas un uh, ISTS. Un, protams, komisijā tagad norisināsies ļoti intensīvs sarunas par šo atzinumu. Tas prasīs vēl vairākas nedēļas laika, un mēs, protams, ar lielu prieku iesaistīsimies turpmākās konsultācijās ar parlamentu un dalību valstīm par to, kā eh, rīkoties turpmāk. Paldies, un tagad eh, gribēju pavaicāt, vai kāds varētu izteikties no komisijas eh, juridiskā dienesta. Nē. Tad došu vārdu parlamentu juridiskajam dienestam. Vai jums ir ko teikt? Nē. Tāds pārsteigums. Lūdzu, tomēr teiksiet kaut ko. Ja jūs vēlties, var šo to piebilst. Bet man šķiet, ka komisija bija ļoti izsmeļoša un pateica pašu svarīgāko. Vienīgais, ko es varētu piebilst no savas puses Jāsaka, ka komisijai un parlamentam bija atšķirīgi viedokļi un ņemot arī eh, vērā dalībvalstu nostādnes, eh, it sevišķi runājot par transporta sektoru, kas tagad ir izņemts no aptvēruma. Bet, protams, ir kopīgi likumi, kopīgas normas, kas jāievēro. Un, ja mēs runājam par ekskluzīvajām kompetencēm, Mēs domājam, ka mums, protams, būs jāuzņemas tādi pienākumi un tādas, tādas normas būs jāizpild, kas jau ir minētas citos līgumos, tā tad ir jābūt šādai saskaņotībai, bet, protams, mums ar to ir vēl jāiepazīstas pamatīgāk. Es šeit varētu pieminēt ilgtspējīgu attīstību. Šeit komisijai un padomē bija atšķirīgi viedokļi. Jāsaka, ka dalība valstis un padoma uzskatīja, ka šādiem eh, pasākumiem ir jābūt eh, ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē, bet eh, tiesa tā tad nepiekrīta šajā nostājā dalībvalstīm. Um, no, I think I better stop there. Bet varbūt, eh, nu, pietiks tagad. Paldies! Tagad došu vārdu Davidam Mārtinam, eh, kas ir referents. Ļoti īsi, jā. Es būšu lakonisks. Es, protams, eh, gribu pieminēt, ka Brexit noteikti mainīs mūsu izredzes un perspektīvas par šo atzinumu. Ļoti daudz tika runāts arī Britu presē. Uh, Un jāsaka, ka ja nu nebūtu Brexit, tad tas, protams, tiktu um, traktēts daudz citādāk, un tagad tik teiks, ka šis atzinums varētu arī varbūt nedaudz vienkāršot turpmākos tirzniecības nolīgums arī starp ES un apvienoto karalisti. Un uh, uzklausot arī komisāras teikto, es varu teikt, ka šis tiesas atzinums varētu mūs, eh, mums varbūt aiztaupīt vairākus riskus un uh, Eiropas Savienības tirzniecības politika varētu tātad uzskatīt par glābtu un mums ir Eh, to varētu arī izmantot kā modeli eh, nākamajiem tirzniecības līgumiem. Un komisārs Kundze eh, teica arī, ka ilgspējīgas attīstības nodaļa šeit ir pieminēta, jo, protams, attīstība arī ir neatraujama tirzniecības nolīguma sastāvdaļa, un tas ir ļoti nozīmīgi arī turpmāk. Ja mēs runājam par Singapūru, varu būt visai lakonisks. Pirmām kārtām es ceru, ka tagad eh, pēc šīs sprieduma mēs pēc iespējas ātrāk varēsim noslēgt šo nolīgumu, jo bija vajadzīgi trīs gadi, eh, lai varētu uzsākt ratifikācijas procesu un Protams, tas bija saistīts arī ar iekšējām problēmām Eiropas Savienībā. Mums, protams, ir jāstrādā bez kavēšanās, un ja mēs to varētu, gribam darīt, nu tad, protams, ir jānošķir šīs kompetences. Un Jā, nu, Singapūrai jau ir zinām vēsturi runājot uh, par investīciju nolīgumiem, ir arī uh, astoņi divpusēji nolīgumi ar Eiropas Savienības dalību valstīm, un ne, Jāsaka, neviena dalībvalsts nekad nav uh, sniegusi tiesā, tātad nav vērsusies tiesā pret uh, Singapūru, un uh, tas ir jāņem vērā. Ir bijušas tikai lietas uh, pret Indonēziju un Mjāņmu. Uh, Mums tas ir jāpatur prātā, un tā tad ir jāparūpējas par šāda nolīguma noslēgšanu pēc iespējas ātrāk, un komisija teica, ka tai būs nepieciešams, protams, arī vairāk laika pārdomām. Es būtu gribējis. Uh, dzirdēt varbūt daudz vairāk, bet nu katrā ziņā Singapūrē mēs tagad arī varam pateikties par izrādīto pacietību. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Uh, Ja atminos pareizi, tie jau bija Eiropieši, kas prasīja šo investīciju nodaļu, ne jau Singapūra to pieprasīja. Paldies, dargie kolēģi! Tagad došu vārdu koordinatoriem un tad arī pārējiem kolēģiem. Katram pa divām minūtēm. Pirmais, kas pārīkums. Paldies, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. ETP politiskā grupa ir gatava uzņemties to atbildību, ko Eiropas institūcijām ir piešķīrusi es tiesa, un jāsaka, ka mēs varam kļūt demokrātiskāki tikai tad, ja visi politiskie grēmī, visas politiskās institūcijas var kopīgi uh, lēmt par tik svarīgiem jautājumiem, un, uh, protams, arī mēs, uh, protams, nevienmēr visiem ir jāprasa uh, zaļā gaisma un svētība no pārējām institūcijām, bet, nu, ja šāds kopīgs konsultācijas šad un tad notiek, tas ir tikai svētīgi. Uh, Mums arī ir jāsaprot, ko darīt ar investīcijām turpmāk, kā šo jautājumu risināt, vai mēs vēlamies tādu atsevišķu tirzniecības nolīgumu un atsevišķu investīciju nolīgumu, vai arī vēlamies uh, kopīgu tirzniecības un investīciju nolīgumu, kur nav minēta arbitrāža, un tad noslēdzam šādu atsevišķu strīdu šķiršanas nolīgumu, ko vajadzētu ratificēt dalību valstīm. Es gribētu vienkārši jums tagad sniegt vielu pārdomām. Mums jāsaprot, jāsaprot, kāds varētu būt vislabākais risinājums. Un komisijas pārstāvis runājot par investīciju eh, tiesām eh, pieminēja eh, vārdu removing, tātad kādas kompetences tiek atņemtas uh, nacionālajām tiesām. Varbūt, ka mēs varētu atrast tādu radošāku risinājumu, ja runājam par investīciju aizsardzību un investīciju normām, atrast šeit kādu mehānismu un, protams, ir jāsaprot, uh, ka ir iespējas šeit griezties tiesā, to varbūt varētu risināt. Uh, Eiropas līmenī. Es saprotu, ka turpmāko nedēļu laikā mēs šeit komitejā par to visu apspriedīsimies, bet astoņus gadus pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir ļoti jauki beidzot saprast, kurš tad ir mūsu kompetences. Paldies, Devits Mārtiņš no SD grupas. Paldies, jā, es pārāk daudz nerunāšu, bet tie ja mēs runājam par šiem nolīgumiem ir jāsaprot, ir ļoti labi, ka beidzot ir šis tiesas nolēmums un mums nevajadzētu runāt, piemēram, par eh, šo jauktā tipa nolīgumu un nedrīkstētu pieļaut, ka dalība valstis to izmantos nākotnē kā iegānstu, eh, slēdzot divpusējus nolīgumus. Uh, Mums ir jāturpina reforma process, ir jāturpina arī vairāk uh, izstrādāt, nopalēt eh, šī strīdu šķiršana, bet investīciju nolīgums, protams, eh, turpināsies, un mums ir jāsaprot arī, kā tik galā nākotnē ar šiem investīciju aizsardzības mehānismiem. Paldies, Kamala kungs no EKR grupas. Paldies! Es domāju, ka daudziem eh, šis atzinums šķita pārsteidzoši vai arī interesants, ja vēlamies izteikties diplomātiski, jo Bet galu galā tagad ir vairāk skaidrības un precizitātes, jo ir bijis tik daudz uh, diskusiju, bet nu, tās noteikti arī nenoslēgsies nākotnē. Nu, atsaucoties uz Dēvida teikto, līdz 2014. gadam es gatavoju par to visu ziņojumus, un mēs, protams, arī nevarējām paredzēt vēl visu, kas notiks turpmāk 2014. gadā. Un kā tad mēs sākām sarunas ar Singapuru? Kurā brīdī mēs uzskatām, eh, kad ir parakstīts nolīgums un uh, nolīgums ir parakstīts un tad kaut kas atkal tiek pārtraukts un mēs pasakām, tagad mēs to visu izskatīsim. Singapūrieši bija īstenībā ļoti atklāti pret mums un mums vajadzētu šo nolīgumu eh, tad noslēgt pēc iespējas ātrāk. Ja mēs runājam par investīciju un strīdu šķiršanas mehānismiem, Jā, tas viss ir jāatrisina un jāsaka, manai grupai vēl nav uh, patiešām uh, nostādnes, ko tad šeit vajadzētu nošķirt, ko vajadzētu izskatīt atsevišķi, varbūt katru gadījumu pa gadījumam atsevišķi. Un ir valstis, eh, kam šis eh, strīdu šķiršanas mehānisms nemaz nešķiet tik svarīgs, un mēs katrā ziņā varam tām uzticēties. Un, un ir valsts, kas uzskata, ka nolīguma parakstīšanai šāda nodaļa, kur atrunāta šī aizsardzība, nemaz nav nepieciešama. Un varam patiešām katru gadījumu izskatīt atsevišķi. Un, uh, Eiropas Savienība, kā arī amerikāņi vēlas izmantot tādus ierastus modeļus uh, visu laiku vienus un tos pašus. Un uh, patiešām uh, arī amerikāņi no mums gaida kādu progresu un atcerēsimies to. Paldies! Marīķa Šāka no Alde grupas. Paldies, izteikšos lakoniski. Es uh, ceru, ka Tremosas kungs tūlīt jau ieradīsies, jo viņš arī ir pie Singapūras jautājuma strādājis. Jā, uh, skaidrība vienmēr ir apsveicama, arī normu ievērošana tāpat, un uh, ceru, ka, ja runājam par tirdzniecību, mēs šeit galvenokārt pievērsīsimies tieši legālajai plāksnei, nevis mēģināsim to par, par, padarīt par politisku ideoloģiju. Protams, tagad atzinums ir gatavs un bumba ir padomis laukuma pusē. Tai vajadzētu izvērtēt, kā tad veidot šos nolīgumus nākotnē vai uh, piešķirt mandātu arī uh, dalību valstu parlamentiem, uh, iesaistot visās šajās diskusijās diskusijās pirms slēgšanas arī reģionus, vietējās institūcijas un pilsoņus. Un ja mums ir nepieciešams tiesas spriedums, lai pateiktu, kuram tad ir teikšana tiesas nolīgumos un arī tirzniecības nolīgumos, uh, tad ir jāsaprot, jāpārvērtē, kā to visu labāk veikt nākotnē. Un Eiropas Savienība tagad beidzot var uh, strādāt saskaņā ar Lisabonas līgumu burtu un garu un arī būt aktīvāk uz starptautiskās uh, skatuves. Un mums ir jāņem vērā, mums ir jāpiekop tāda tirzniecība, kas sakņojas normās un noteikumos, bet piedāvā arī iespējas un aizstāv vērtības. Šīs iespējas pastāv, bet tās ir jāizmanto uz uzņemoties tādu politisku līdera lomu. Un, protams, ir jābūt arī legālai precizitātei, domājot par nākamajiem politiskiem soļiem. Paldies! Šalta kungs goja vārdā. Jā, danku vēl, voorzitter. Voorzitter, er zijn nog een paar. Nē, minēra kundze, tomēr. Paldies. Es gribēju arī šeit izteikties par vairākām ar līgumu saistītām lietām. Tātad eh, viss, kas saistīts ar strīdu šķiršanu, sākumā ir eh, jāizskata dalību valstīm. Tas ir minēts 292. atzinuma eh, pantā. Es ceru, ka dalību valstis pat tiešām varēs izmantot sev pienākošās pilnvaras. Es ceru, ka tas arī nozīmēs ESTS beigas. Un uh, atzinumā arī ir teikts, ka uh, investoru un tie investoru un valstu strīdu gadījumos dalību valstīm ir jāuzņems iniciatīva. Un Flāmu parlaments arī eh, šeit jau izteicās, eh, sakot, ka ir vairāk jāiesaist dalību valstu parlamentu. Es ceru, ka komisija to ņems vērā. Un nav nekādu iemeslu, kādēļ, parlame, kādēļ tad nevarētu neko tādu arī politizēt. Mēs to redzējām arī CETA līguma kontekstā un ESTS es, uh, man uh, nepatīk. Es domāju, ka arī um, tā nav vienīgā problēma. Mums jādomā arī par regulatīvo sadarbību un sarunām kopumā. Priekšsēdētāji arī at uh, Rieģējot uz Fjellnera kunga teikto, vienmēr, kad es kaut ko pasaku par šo parlamentu, uh, par kuru tik maz cilvēku vispār balso, kas ir atalinājies no pilsoņiem, un viņš teica, ka, nu jā, ja kādam kaut kas nav paprātām, uh, tad viņam ir jādodas prom no šīs zāles. Tātad, ja jums ir cits viedoklis, jums ir uh, jāparāda durvis, nu es nezinu, vai Fjellnera kunga izteikumi patiešām ir uh, argumentēti. Uh, Es domāju, ka mums ir jābūt tiem, kas piedāvā šo demokrātisko kontroli, un mums ir jāpieprasa politiskā motivācija un jādomā arī par Eiropas komisijas pilnvarām. Tā nevar uzņemties visas pilnvaras, ignorējot pilsoņu vēlmes. Un tad, ja mēs rīkojamies šādi un uh, runājam kā Filnerkungs, nav brīnums, ka šī šķirba, šī plaisa kļūst aizvien platāk hautals kundze. Jā, es arī uzskatu, ka skaidrība ir apsveicama, kā jau Čāks kundze teica. Protams, mēs virzamies uz uh, to, lai Eiropas Savienībai būtu uh, lielāka kompetence tiesniecības līgumos. Uh. Tāpat uzskatu, ka brīdis, kad dalību valstīm un to parlamentiem būtu teikšana, tas ir tajā brīdī, kad tiek vests sarunas par mandātiem. Manuprāt, tas ir ļoti skaidrs secinājums no šīs sprieduma. Jā, mēs vēlamies, un es domāju, ka mēs vēlamies, lai būtu šī mm, demokrātiskā kontrola saglabāta, protams, blakus Eiropas parlamentu veiktajai kontrolei. Tātad tajā brīdī, kad tiek pieņemta sarunu vešanas mandāta, tad tas ir tas brīdis, kad dalību valstīm ir sava teikšana. Es atceros, ko komisāra Malmstrom prasīja no šīs komitejas, lai mēs atbalstītu viņu uh, centienos šo sarunu vešanas mandāts padarīt par publiski pieejamiem. Jūs zinat, kā viņai nācās cīnīties padomē, eh, pret padomi. Un šobrīd mums tas jāņem vērā un jārīkojas. Es uzskatu, ka eh, tagad šī skaidrība par eh, sadaļām par ilgspējīgu attīstību. Nu, es domāju, ka tur ir lielākas iespējas tagad uh, Eiropas Savienībai virzīt uz priekšu ilgspējīgu attīstību un virzīt uz priekšu arī atbildību uh, ilgspējas attīstības kontekstā, jo ļoti bieži dalība valsts ir bijušas ļoti negribīgas virzīties šajā virzienā. Paldies! Frankungs no EDF grupas. Paldies, kolēģi! Nu, no jāsaka, noticis brīnums. Un Eiropas uh, tiesa ir uh, nākus klajā ar uh, šo spriedumu Te ir runa par komisijas ekskluzīvo kompetenci un uh, visi, kur ir jauktie vai dalītie līgumi un uh, parlamentam un nacionālajiem parlamentam tā tad būs tiesības uh, izteikties. Nu, jāsaka, tā ir atgriešanās pie um, pašām saknēm starptautisko tiesību jomā, un es to ļoti pozitīvi vērtēju un iešu soli tālāk. Tik smagākā Singapūras gadījumā uh, jāsaka, ka ir jāiet arī tālāk un ir e, jāatsauc šis ekskluzīvais sarunu vešanas mandāts no komisijas, e, kas noved pie tāda procesa. Es domāju, ka parlamentam ir jāņem rokā savas prerogatīvas un e, jāveic šis likumdošanas darbs balstoties uz savām prerogatīvām un nevis vienkārši jākļūst par kaut kādiem komisijas lobbyistiem. Paldies, Kelī, kungs, nākošais. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārtām pozitīvi vērtēju šo spriedumu kā referents eh, šajā lietā. Mm, jāsaka, bija tāds eh, sastiegums pēdējos divus gadus, un tagad eh, mēs varam atkal pātrināt darbību. Mans pirmais jautājums ir tāds, kā tas ir uztverts Singapūrā un cik drīz mēs eh, varam sagaidīt, ka notiks īstenošana. Otrām kārtām, īpaši atsaucoties uz eh, iepriekšējiem runātājiem, komisija runāt par tās pārliecību, kas arī tagad ir stiprināta, varbūt, ka viņi tad varētu, nu, ķerties pie saviem pienākumiem ne, attiecībā ne tikai uz Singapūru, bet arī uz citiem līgumiem. Un visbeidzot, vai saistībā ar šo šķīd, strīdu risināšanas eh, mehānismu ir iespējama cita pieeja, kur mēs varētu rast uh, kaut kādu prototipu, par ko varētu starptautiski vienoties, kā šādus strīdus varētu risināt. Un tad turpmākos uh, eh, tirdzniecības līgumos, tas vienkārši, nu, tas tika tur iekļauts. Jo neapšaubām cilvēki, kas uh, runā par eh, atgriešanos pie parlamenta un caurskatāmības trūkumu, tie darīs visu iespējamo, lai apturētu jebkur tirdzniecības eh, līgumu. Tā, ka, es domāju, mums ir jāmirs uz priekšu eh, tajos jautājumos, kur mums ir pilnvaras un kur mēs pārstāvam Eiropas pilsoņu intereses. Paldies, Fjellnerkungs! Paldies! Gribētu daļai piekrist Saīd Kamal teiktajam. Īpaši Eh, šajā konkrētajā Singapūras līguma jautājumā, jo es pilnīgi noteikti uzskatu, ka šis ir tāds visdīvainākais eh, pasākums, kāds ir noticis, eh, vedot sarunas par brīvās tirzniecības līgumiem. Jā, mēs sākam sarunas par brīvās tirzniecības līgumu, tad mēs pēkšņi mainām savas domas, mēs gribam iekļaut arī investīcijas. Uh, tādu noslēdzam investīciju līgumu, iekļaujam investīcijas, eh, sarokojamies, un tad mēs pasakam, ai, bet mēs pārdomājam par ISDS eh, strīdu risināšanu, un varbūt eh, nu, atkal atvērsim šo jautājumu. Pēc tam jau, kad rokas ir paspiests, un tad it kā ar to vēl nepietiek, tad komisija savā gudrībā izlemj nolemt, vai Singapūras līgums ir jaukts vai nē, tāpat laikā Kanadas, Kanādas līgums, nu to gan mēs nesūtam līgumam. Tur padomu izlems. Tagad Kanādas uh, līgums uh, tiks, uh, tātad būs spēkā, bet šis tikai gaidīs. Mums pirmām kārtām vajadzētu pateikt, uh, atvainojamies, mums ļoti žēl. Otrām kārtām jāapsola pašiem sev nekad, nekad vairs tā nerīkoties, nekad šādi neattiekties pret izniecības partneriem, ne tikai nevis tāpēc, ka, ka tā ir maza valsts. Arī tad to nedrīkst darīt. Attiecībā uz Singapūras valdību, jā, protams, ir nepieciešams diskusijas, kā tālāk rīkoties ar turpmākiem nākotnē iespējamiem līgumiem, kā Daniels teica, par to ir kārtīgi jārunā, un jāuzklaus arī tiesu, un jāievēro noteikumus, un jāizstrādā turpmākos mandātus tādā veidā, lai Eiropas institūcijas varētu rūpēties pašas par savu tirdzniecības politiku. Es domāju, ka tas ir pamatos svarīgākais. Viens jautājums, ko gribu uzdot komisijai. Ko mēs darām ar visiem esošiem mandātiem. Vai ir iespējams, piemēram, noslēgt divus dažādus līgumus, balstoties uz vienu mandātu, viena mandāta ietvaros? Tīri no tā faktu ziņā, lai saprastu. Paldies! Noslēdz tagad runātāju sarakstu. Mums ir pieci runātāji vēl. Karo, paldies. Es vēlējos atgriezties pie jau izskanējuša temata. Visbiežāk lietotais vārds šodien ir skaidrība. Jā, tagad mums ir skaidrība, vai nebūtu bijis loģiski uzreiz attiecībā uz ES tiesu uz spriedumu prasīt, vai tas ir, vai šis investīcija mehānisms ir savietojams ar normām. Kāpēc tas netika prasīts vienā reizē? Ingmā. Presidente, sí, si yo estoy muy de acuerdo con, con la cuestión que acaba de plantear el señor Ferner. Que... Paldies. Es lielā mērā piekrītu Konarkunga jautājumam. Domāju, ka saistībā ar šo Singapūras līgumu te mēs varētu piekopt to pašu plānu. Tas ir uh, parlamenta ekskluzīvas eh, kompetences jautājums, un to varētu ratificēt Nacionālajie parlamenti, un tā mēs varētu integrēt šo procesu. Nu, nezinu īsti, kā mēs to varētu organizēt, bet jautājums pēc būtības, ko tad mēs eh, varētu darīt un darīsim nākotnē. Šķiet, ka mēs visi esam viensprāts, ka šis lēmums paskaidro, padara skaidrākas Eiropas Savienības kompetences eh, dažādās jomās tirzniecībā, investīcijās, tātad tur šī kompetence aprobežojas ar ISDS strīdu izšķiršanas instrumentu. Man liekas, mums vajadzētu izvērtēt katra procesa um, um, pozitīvos un negatīvos aspektus. Ja mēs atdalam investīciju sadaļu no tirzniecības eh, sektora. Nu, tad būtu ļoti labi, ja mums būtu multilaterāla daudzpusēja sistēma un mm, būtu sistēma jebkādu investīciju strīdu šķiršanai starp jebkurām valstīm, bet eh, kādas tad būtu sekas katram modelim? Varbūt mēs varētu lūgt, eh, lai parlaments veids pētījumu šai sakarībā. Paldies, Sala Franks kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Papildus eh, šīs sprieduma eh, faktam runājot par līgumu dābu, es gribētu atgriezties pie jautājuma komisijai par laika grafiku. Laika grafiks tiesniecības nolīgumiem. Pie tā pilnīgi neiespējami pieturēties. Daži sarunu vešanas mandāti tie, daži no tiem prasīja vienu līdz trīs gadam, tātad, lai šos mandātus vispār pieņemtu. Merkusur gadījumā turpat vai 20 gadu ratifikācijas procesa dalība valstī ir prasījis divus gadus. Mēs taču varam ātrāk darboties, un ja rodas kādi tālāki sarežģījumi, tāpēc, ka tiesā tiek iesniegts kāda lieta prasījums, nu tad ir skaidrs, labi, tad šis gadu skaits kļūst neierobežojams. Uh, Nu, tas nozīmē, ka ir ļoti laba maza ticamība mums kā partnerim, kā tas ir, piemēram, Merkusur gadījumā, un tādā pat veidā mēs arī zaudēsim iespējas. Komisāri, kad viņi atbildēja uz mani jautājumu, runāja par eh, šo neatbilstību. Es domāju, ka tas ar mums pašiem arī noticis daudzos gadījumos. Mums, ņemot vairāk šo kontekstu, vajadzētu debatēt eh, šādu tirdzniecības līgumus izstrādātu. Tas ir pilnīgi nenormāli. Es domāju, ka mums ir jācīnās pašiem pret savu birokrātiju. Protams, jā, procedūras mums ir pareizas, bet vajadzētu mēģināt eh, racionāli izsvērt tam nepieciešamo laiku, un komisāri, manuprāt, to saprat ļoti labi. Pat, eh, ja mēs neesam šīs visas ķēdes lēnākā daļa, mums tomēr jāmēģina pātrināt šo sistēmu. Tas nozīmē, ka mēs zaudam lielu ticamības daļu no pilsoņu puses. Paldies, Tramozes kungs! Wow. <laughs> Sorry for coming. Paldies, atvainojos, ka kavējos. Panamas uh, komitejā es uh, biju, tur bija Junkers, un uh, man vajadzēja runāt kā mm, Aldas grupas pārstāvim. Jā, es piekrītu Salfrankas kungu, nu pat teiktiem, es domāju, ka Kā jūs zinat, es vienmēr esmu bijis par ātrāku uh, šo brīvās tirdzniecības līgumu ratifikāciju, jo tā ir uh, situācija, no kuras iegūst visas Eiropas Savienības valsts, jo mēs visas uh, valsts eksportējam uz Singapūru. Tā šajā gadījumā ir pilnīgi skaidrs gadījums, ka mēs varētu skaidrot saviem pilsoņiem, pamatot šī līguma labumu, un tagad ir nožēlu Jāsaka, ka nepieciešama dalībvalstu ratifikācija, un mēs zaudējam daudz laika, tā kas pilnībā piekrīt savu Frankas kungam, ka mums ir nepieciešams debats par to, kā pātrināt procesus un atgūt to ticamību, ko esam zaudējuši, jo mēs arī pārstāvam pilsoņus, un tagad mums ir jādod dalībvalstīm kaut kas, kas principā ir mūsu darbs kas ir eh, mūsu tāda kā pievienotā vērtība, mēs varētu tādējādi ātrāk to virzīt uz priekšu tā, ka nu vēlreiz jāapsver, jāizvērtē viss notiekošais un, ja ir Eiropas eh, līmeņa kompetence, tad es esmu pret to, ka dalību valstīm ir pēdējā teikšana. Paldies! Šolca kungs nākošais. Thank you, Bernd. Uh, would... Paldies, Bernd. Es gribētu uzsvērt, ka iespējams eh, padomē ir jāpārdomā, kā viņi formulē savu tirzniecības politiku. Un te šķiet, eh, tiesa mums dod ļoti labu argumentāciju, ka mums ir jānodod Eiropas lēmums, tātad šis sarunu rezultāts pirms tie stājas spēkā. Un tos ir jāpārmā tātad pirms stāšanās spēkā dalību valstīs. Tātad tas ir jāsasaista ar eh, parlamentiem un sabiedrības viedokli dalību valstīs. Eh, te es lielā mērā piekrītu Hautals kundzes nu pat teiktiem. Un te šā momentā jāpārdomā, ko darīt, kā to organizēt. Tas eh, nav mūsu varbūt nu, vēlme vai nevēlēšanās būt ātriem, bet jādomā, kāda ietekme tirzniecības politikai ir uz reālo dzīvi dalību valstīs. Un tad mēs varam skaidrāk saprast, Tādā veidā mēs ātrāk varam īstenot šīs sarunas, noslēdzot līgumu vai vienošanos. Vai, nu, teiksim, tas ir eh, līgums par precēm vai vienošanās par investīcijām, jebkuros gadījumos mums ir jābūt šai iespējai sniegt šo atpakaļējošo informāciju, pretējā gadījumā pilsoņi neredz, nesaprot, ko mēs daram kā Eiropas institūcijas, un te, manuprāt, mums ir ļoti skaidra atbildība, lai būtu Eh, skaidra aina šādos gadījumos. Tiesas spriedums to arī nosaka. Un kā jau Redings kundze arī teica, eh, viedokļa apmaiņā komisāri, ka mums ir jāpārdomā, kas ir eh, brīva un godīga tirsniecība. Tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā tās vēlmes un problēmas, kādas ir mūsu pilsoņiem. Paldies! Paldies! Jā, visdrīzāk mums vēl būs dažādi pārdomu brīži, ko darīt ar šo spriedumu. Mani arī interesē vēl viens jautājums par investīciju tiesu. Jo ir skaidrs, ka investīciju portfelis nav Eiropas Savienības kompetencē. To arī ar 270. pantu nevar atrunāta, bet motivācija tiesai teikt, ka investīcija tiesa nav Eiropas Savienības kompetence, jo tādējādi tikt atņemts nacionālām tiesām kaut kas, un tad varētu būt pretarguments, ka investīcija tiesā var vērsties tad, kad ir iziets nacionālās, eh, nacionālo tiesu posms, līdzīgi kā tas jau ir daudzās vietās. Danielam, kas pārī vēl ir vairākas citas idejas, kā rīkoties ar šo lēmumu. Daudz jautājumi. Vai komisija ir gatava atbildēt kaut uz dažiem no tiem? Mēģināšu labāko darīt, ko varu priekšsēdētāju kungs. Un tad pāriešu uz angļu valodu, tā ir vieglāk. Many, many and... Jā, tik uzdot daudz jautājumu un eh, ļoti pamatot jautājumi leģitīmi centīšos atbildēt uz eh, šiem jautājumiem, grupējot tos. Pirmais eh, jautājums vai jautājuma grupa, kā tad ar Singapūras pusi? Jā, protams, mēs esam kontaktos ar Singapūru un eh, mēs esam viņiem skaidrojuši, mm, kāda ir šī aina saistībā ar tiesu, tiesas spriedumu, esam atvainojušies par kavēšanos. Kāpēc Singapūras FTA tika paņemts un nodos tiesā? Nu, tāpēc, ka tas bija pirmais, kurš tika iesniegts padomē apstiprināšanai. Uh, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tas bija pirmais gadījums. Tas uh, nebija. Nu, mēs nevarējām to izlaist uh, nekādā veidā, jo tas nozīmē, ka tādā gadījumā mēs uh, atteiktos no savas līguma interpretācijas atbilstoši mūsu informācijai. Tā bija Singapūras prus, kas prasīja, lai iekļautu investīcijas. Sākotnēji tas tā bija. Tātad sākotnēji tā nebija komisijas iniciatīva. Tā ka, nu, te mums ir tāda kopīga atbildība. Un, protams, tā nav tikai Singapūra, kas cieši no šīs kavēšanās, arī Eiropas Savienība cieši. Un es saprotu, ka tas ir ļoti sāpīgi mums visiem, bet ja mēs uh, skatāmies uz to, ko esam saņēmuši no tiesas, ko šī kavēšanās mums dod, nu tad gal galā es domāju, ka nu, tā ir bijusi tāda vērtīga investīcija. Un, uh, uh, tas ir devis rezultātu. Tur Barozo un citi to laika tātad pieņem šo lēmumu un nodot lielu lietu tiesai, un tam ir arī savs pozitīvs rezultāts. Protams, ir nepieciešams pārdomu process. Un tika izteikti dažādi ierosinājumi, mēs esam tos ņēmuši vērā, piefiksējuši, mēs jau par to visu domājam. Gribētu teikt dažus vārdus par to, cik sarežģīti, kompleks tas viss ir. Daži no jums ir teikuši, ka arbitrācija, arbitrāža nedara. Valsts eh, nos, eh, tiesa saka, ka valsts pret valsti tā ir eh, tiesa kompetence. Un tāpat arī pārējie aspekti ir Eiropas Savienības tiešā kompetence. Tātad šī aina ir tāda neviennozīmīga, tātad tikai valsts un investīcija, investoru strīdu risināšana šeit ir atdalām, bet nevis vispārējais. pārējais. Tāpēc mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kādi, kuri elementi varētu saglabāties, palikt šajā brīvās izniecības nolīgumā, arī investīcijas sadaļā, pat ne visas investīcijas. Tas, protams, ir delikātais jākais jautājums, un e, visdelikātākais ir politiskais aspekts šajā visā diskusijā. Te grib piekrist tām, ko teica Hautelas e, un Šāks kundze, ka gal galā tās ir ļoti tādas politiskas debatas, un uh, Un tās jau ir sākušās cilvēki vaino mūsu komisiju, ka mēs rodam kaut kādus trikus, lai izvairītos no demokrātijas. Un tieši tāpēc mēs tagad esam tik uzmanīgi, un tāpēc man jāatkārto vēl un vēl, ka te nav runa par komisiju, te ir runa par Eiropas Savienību. Eiropas Savienība dod zināms pilnvars komisijai, balstoties uz mandātiem, kas nāk no padomas, un jūs veicat kontroli. Tātad te ir runa par jums kā institūciju, par pārvaldību, par uh, Eiropas Savienību kā kolektīvu un par mūsu uh, solījumu turēšanu trešajām valstīm. Mēs vedam sarunas un galgulā mums ir jānodrošina rezultāts. Labi, paiet ilgs laiks, bet uh, rezultāts tiek panāks. Nu, ja vairs nav rezultātu, nu, tad es domāju, tad šī cena būtu daudz augstāka. Demokrātijas elements ir vieno, viens no iemesliem, kāpēc komisijas savā globalizācijas dokumentā jau atsaucās uz uh, šo tiesas uh, gaidāmo spriedumu, tā laikā tas vēl bija, nebija pieejams. Uh, Un katrā ziņā mēs teicām, ka tās ļoti sarežģītas diskusijas un jāiet lēnām lēnām. Protams, no mūsu viedokļa demokrātija ir pilnībā jāgarantē. To garantējat jūs. Komisija pilnībā atbildīga Eiropas parlamentam. Parlaments piekrīt šīm vienošanām, arī padomi. Bet es ļoti lielā mērā saprotu arī tos no jums, kas teica, ka ir jāiet soli tālāk, un komisija principā ir teikusi arī to pašu. Mums ir pienākums prasīt, lai dalību valsts un padomu būtu daudz proaktīvāks ar nacionālajiem parlamentiem jau saulēcīgāk procesā, lai šie mandāti būtu publiski pieejami, zināmi. Tā ir komisijas apņemšanās jau ilgu laiku, kuru padomu neievēro, bet tad, kad šie mandāti tātad tiek iesniegti, uh, tad ir jāiesaistās, jāizvērš debatas jūs nacionālos parlamentos. Saulaicīgi negaidiet, līdz līgums tiek pabeigts un komisija ir pabeigusi savu darbu, un tad jūs pakļaut sevi kritikai, ka ā, viss ir izdarīts, viss eh, panāks mums aiz mugurām. Nē, viss ir darīts eh, pilnīgi, informējot dalībvalsts visos dažādos līmeņos. Tā ka te es lielā mērā piekrītu tiem, kas teica, ka tā ir liela atbildība padomē dalībvalstīm. valstīm par to, kā dalība valsts pašas organizējas savās valstīs, un te es gribētu izmantot iespēju un vēlreiz atgādināt šo vēstījumu. Ja nekļūdos, kaut ko neesmu aizmirsis, šie ir galvenie momenti, jautājumi, uz kuriem gribēju atbildēt, un tad beidzot viens pozitīvs komentārs arī. Kompetenci jautājums ārējās attiecībās. Es gribētu teikt, ka tas ir, jāsaka, nu, sabojājis daudz diskusijas padomē par uh, tiesniecības attiecībām, un mums vispār vajadzētu būt pateicīgiem, priecīgiem, ka tiesa mums šeit ir palīdzējuši. Tā nav atrisinājusi politisko problēmu, bet tā ir devusi mums skaidrību, un tā ir devusi, es ceru, mums jaunu sākumu punktu, uh, sākt runāt par pašiem reālajiem politiskiem jautājumiem, un dažkārt vienkārši neslēpties aiz kaut kādām juridiskām detaļām. Paldies! Paldies! Vai ir kādi komentāri? Pielnerkungs? Man bija ļoti konkrēts jautājums par to, vai būtu iespējami divi dažādi līgumi, balstoties uz vienu mandātu, teiksim, balstoties uz esošo mandātu. Jā, man vajadzēja atbildēt uz šo jautājumu. Līdz šim komisija pieturās pie filozofijas, ka mandāts nekādā veidā neparedz eh, sarunu rezultātu. Mūsu viedoklis ir tāds, ka pat eh, ja ir mandāts, kurš nenosaka, cik daudz līguma vai vienošanās būtu, tad tur varētu būt divi vai trīs. Eh, Tāds ir mūsu viedoklis politiski, tas ir sarežģītāk, protams. Tāpēc mēs tagad atkal strādājam, pārformulējam eh, jaunos mandātus. Tātad Čīlei, Jaunzelandai un Austrālijai, tur mēs tagad domājam par to, kā pašā mandātā jau norādīt ko eh, komisija vēlas gatavojas darīt, lai būtu pilnīgi caurskatāmība ar padomu parlamentu un arī lai apstiprinātu, ka lietas ir mainījušās, ņemot vērā tiesas spriedumu. Paldies! Ne visi jautājumi, protams, saņēmuši atbildes, ir daži jautājumi vēl, uz ko nepieciešams atbildes, bet es domāju, ka parlaments un komisija jau vairāk kārt ir eh, pauduši līdzīgus viedokļus. Man ir gods un prieks eh, rīt eh, pievienoties TPC pusdienām ar dalībvalstu pārstāvjiem un esmu entuziasmu pilns un redzēsim, kāds ir dalībvalstu viedoklis. Līdz ar to mēs noslēdzam šo darba kārtības jautāj jautājumu. 19. jūnijā Mums būs pētījuma prezentācija par investīciju politiku un notiks arī diskusijas par investīciju politiku. Tādā veidā mēs tad turpināsim šo diskusiju par to, kā mēs varam ņemt vērā Singapūras lietas spriedumu. Tagad esam nonākuši pie piektā punkta - balsošana. Ahead? No. 5.20. In time. In time. So, es ist 17.20 Uhr. Ir 17.20. Tā mums arī ir paredzēts sākt balsošanu. Nemaz nezinu, kāpēc šeit zālē tik skaļi šobrīd ir. Um, Mrs. Redding doesn't have a card, so will okay. you indicate your... Uh, yeah, you have to indicate. Oh, perfect. Wir stimmen ja elektronisch. Balsosim elektroniski vairākos gadījumos. Tāpēc ir nepieciešams veikt testu, vai darbojas balsošanas kartes. Tāpēc šobrīd sākam testa balsojumu. Wir haben redzu vēl pāris kolēģus kas uh, labprāt piedalītos. Beidzam balsot šai testa balsojumā. 34 deputāti ar karti un viena deputāte bez kartes. Tāpēc uh, cels roku norādot savu balsojumu. Tātad Šeit arī viss ir redzams un pareizi sadalījums pa frakcijām. Un ķeramies klāt balsošanai. Vispirms Karolīnas Grasvanderhainces ziņojums par korupciju trešās valstīs. Vispirms pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk otrais kompromiss. Par devīto jābalso pirms tam. Tātad. Kembel kunga priekšlikuma daļa vēl var būt kā papildinājums pirmajam kompromisam. Par to arī balsojam. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts? Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. 7, ne, 22. par pret atturas pārbaudām 22. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vien, papildus viena balss pret, noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, noraidīts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. kā papildinājums jābalso par 33. grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Vēl kā papildinājums astotajam kompromisam jābalso par 34. grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 35. grozījums. Tur ir jābalso pa daļām, bet pirmā daļa atkrīt, jo 8. kompromiss ir pieņemts, tāpēc jābalso tikai par otro daļu. Kurš par 35. grozījums, tātad otrā daļa, kurš pret atturas noraidīts. Tālāk 39. kurš par 35 pret atturas noraidīts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Nu, un gala balsojums. Tas notiek elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Un vēl viena balss par. Ar lielu pārsvaru pieņemts ziņojums. Apsveicam Karolīnu. Tālāk sestais darbkārtības punkts. Ziņojums par vienošanos ar Kubu. Referents Bēges kungs. Sākam ar pirmo kompromisu, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pārbaudam pieņemts Pārbaudām desmito grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Par pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 17. par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas, pieņemts. Trīsdesmit septītais, mm, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Četrdesmitais par, pret, atturas, noraidīts. 41. par pārbaudīt 40. Sākam balsot. Un apš... Beidzam balsot. Noraidīts. 41. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 42. Par? pret, atturas, pārbaudām arī šo, pārbaudām 42. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. par, pret, atturas, pieņemts.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 Labi, pārbaudām. Runāju par septīto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es jau tā teicu. Tālāk. 57. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 58. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un elektroniskais gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņemts apsveicam Bēgas kungu. Piekrišana tālāk viens balsojums elektroniski sākam balsot. acim redzot, vienā nepārāk mazā grupā ir neliels apjukums. Par septīto punktu ir runa - piekrišana nolīgumam. Jā, par septīto punktu. Piekrišana nolīgumam ar kubu. Septītais punkts padomas lēmums un tā tālāk. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņemts arī šis ar lielu vairākumu. Pār, apsveicam. Tālāk astotais punkts. Rezolūcija par ilgspējības paktu. Ir mutisks pieprasījums veikts. Tad balsojam par rezolūciju. Sākam ar 36. grozījumu divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas noraidīts. 38. par pret atturas noraidīts. 39. par pret atturas noraidīts. Daži nepiedalās balsošanā, tāpēc jāpārbauda. 39. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Būtu ļoti noderīgi, ja tiešām visi piedalītos balsošanā. 40. atkrīt. Tātad 4. kompromiss tālāk. Kurš par? Pret? Atturas?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 Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kā papildinājums ir iespējams par 51. balsu par pret atturas noraidīts. 54. par pret atturas pieņemts. 55. par pret pret atturas. Pārbaudam elektroniski 55. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. par, pret, atturas, noraidīts.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 atturas pārbaudam elektroniski 19. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts.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 noraidīts. 29. par pret atturas pieņemts. 3. kompromiss par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pārbaudam 33. grozījumu. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. 34. par, pret, atturas, noraidīts. 35. par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums un otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. Ceturtais un sestais identiski par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, noraidīts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Un elektroniski gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņemts. Apsveicam visus, kas piedalījās šī ziņojuma tapšanā. Ar to noslēdzam balsošanu. Un esam nonākuši pie devītā pēdējā darba kārtības punkta. Neredzu gan referenti. <laughs> so, what to do? can give me the S&D group an indication if the... Vai sociāldemokrāti var man informēt, vai referenti plāno atgriezties šeit zālē? So, wir fangen mal an. Wir haben ein. Kolēģi. Kolēģis no Somu liberāļu grupas eh, tūlīt dosies prom, tādēļ, eh, nu, izņēmumu kārtā dosim sākumā vārdu viņam, jo referenti vēl nav ieradusies. Tā, Kulis kungs, lūdzu. The floor is yours. Okay, thank you, Chair. So, Yeah, I, I will speak on behalf of this Dita. Es runāšu Ditas vārdā. Man ir gan arī jāiet uz uh, balsošanu citā komitejā, Tādēļ ir uh, ātri jādodas prom. Gribu pateikties mūsu referentei par ziņojumu uzmetumu. Nevarējām gan dzirdēt, kas viņai sakāms, bet Jāsaka, ka Eiropas Savienība ir darījusi ļoti daudz, lai varētu globālās vērtības ķēdes labāk pārvaldīt. Un šis ziņojums, protams, ir jāskata plašākā kontekstā, domājot, ko ir iespējams vēl paveikt. Ja mēs gribam paveikt vairāk, ES pieejai ir jābūt iekļaujošai, nevis sankcionējošai Tādēļ mēs nevaram piekrist referentes viedoklim. Šeit ir dažādas uh, klauzulas, uh, apturēšanas klauzulas, mā, obligāta korporatīva atbildība un Mums šķiet, ka šis standstila klauzulas nenāks par labu sociālajiem un uh, ekoloģiskiem standartiem, jo daudz attīstības valsts nevar vienkārši tos visus ievērot. Mums vajadzētu patiešām domāt uh, labākiem un tādiem uh, veicinošākiem un mudinošākiem uh, sadarbības instrumentiem. Un ir eh, jāpadomā par uh, uzņēmumu stimulēšanu, ieviest tādu labvēlīgu uh, sociālu gaisotni uzņēmumā, ievērojot visus nepieciešamos standartus. Ja mēs vēlamies, lai Uzņēmumi šo korporatīvo um, atbildību uzņemas visā ražošanas ķēdes garumā. Ir jāparūpējas par caurskatāmības uzlabošanu, lai investori un patērētāji varētu labāk atpazīt šādus uh, atbildīgus, sociāli atbildīgus uzņēmumus. Bet to nevar diktēt, tas nedrīkst būt obligāts pasākums. jo jāsaka, ka ne visi uzņēmumi darbojas uh, vienāda, vienādos apstākļos, ņemot vērā visu uh, ķēdes, uh, piegādes ķēdes garumu. Ir jābūt vispārīgām vadlīnijām, bet, ja runājam par marķējumiem, environmental and social traceability Ja tie tiek runāts par ekoloģiskā un sociālā marķējuma obligāto raksturu, es nevaru tam piekrist. Nav arī nekāda tāda lēmuma, vai patiešām šāda obligāta marķēšana ir nesusi cerētos augļus. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums, kur tiek runāts arī par dzimumu līdztiesību un citiem standartiem. Eh, varbūt varētu tikt pieņēmts, bet mēs noteikti iesniegsim grozījumus un paldies arī tulkiem, saka runātājs, ja viņi saprata kaut daļu no manis teiktā. Jā, nu es lasīju to, kas te uz lapas bija rakstīts. Paldies! Tagad došos uz citu komiteju. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Es uz, nu, esmu pārliecināts, ka mūsu tulki māk pārtalkot arī somu angļu valodu. See you soon, Marija. Uz trīs tikšanos. Tagad vārds Marijai, lūdzu. Paldies, paldies, es atvainojos, ka es nokavējos. Jā, bet ja jums ir uh, reizē uh, jābūt dažādās komitejās balsojot, tas ir visai sarežģīts process. Es dzirdēju daļu no kolēģa izteikumiem runājot par uh, manu ziņojumu, kas veltīts globālajām vērtības ķēdēm. Jāsaka, ka uh, GVķ ir uh, iegūs aizvien lielāku aktualitāti un, protams, mums ir jādomā par to um, arī runājot par tirsniecību un investīciju. Un, uh, tāda startautiskā aizsardzība, startautiskais protekcionisms arī ir tiešā veidā saistīts ar GVK, GVķ, un esmu arī dzirdējusi atšķirīgas pieejas, runājot par MVU, un jāsaka, ka produkti uh, ir apmēram 25%, šādi gala produkti ir tikai 25% no globālās tirzniecības, uh, Un, e, ja e, tiek piedāvāta prece vai pakalpojums, tad Eiropas Savienībai ir jāizmanto visas tās rīcībā esošās svīras, lai tirzniecība e, nozīmētu uzlabojums gan ekoloģiskā, gan sociālā ziņā, un tirzniecībai ir jābūt godīgākai, kā teica Malstrēms kundze, ka jārunā par godīgu un iekļaujošu tirzniecību un arī tādu pašu globalizāciju. Ja mēs runājam par globalizācijas pārvaldīšanu, mums ir jādomā par progresīvu pieeju, par balstīšanos uz normām, katram ir jāuzņemas sava atbildības daļa, jāievaro sociālās un ekoloģiskās normas. Uh, no tā nevar atteikties. Mēs, protams, arī uh, vedām sārunas par Eiropas Savienības uh, tirzniecības politiku. Jāsaka, ka tas ir kļūst par tādu kā strīdus ābolu arī sabiedrībā, jo ir pilsoņi, kas ir noraizējušies par pašreizējo tirzniecības modeli. Tādēļ visam ir jānotiek caurskatāmākā veidā. Te tika pieminēta arī šī izsakojamība. Mums ir jādomā par godīgāku, taisnīgāku modeli, ir jācīnās pret nevienlīdzību un arī arī uh, nodokļu nemaksāšanu. Uh, protams, ir jāievēro arī sociālā korporatīvā atbildība un vīdes normas. Tās vērtības, ko mēs aizstāvam, ir jāaizstāv arī tirzniecības uh, kontekstā, un uh, tā ir noteikti ievērojama papildu vērtība, runājot par globālajām vērtības ķēdēm. Es tagad nevaru visu šīs prioritātes, protams, uzskaitīt. Es domāju, ka diskusijas ir šodien tikai sākušās. Es dzirdēju kolēģa izteikumus, ka ALDE grupa vēlas tādu diversificētāku pieeju un arī, ka vajadzētu varbūt vairāk tādu brīvprātīgu prasību un nevis obligātas prasības ieviest. Tas eh, jau bija ļoti labi redzams, kad mēs diskutējām par minerālos iegūtajiem, par konfliktos iegūtajiem minerāliem. Un, eh, protams, jautājums ir ļoti sarežģīts. Mēs eh, mēģināsim to izskatīt eh, visus tā daudzos slāņus, lai varētu apvienot gan mums svarīgās vērtības, gan arī aizstāvēt mūsu industrijas pozīcijas šajā vērtības ķēdē. Paldies! Paldies. Tagad uzstāsies ēnu referenti. Obrigado, prezidente. Ulies kungs no uh, ETP grupas, paldies! Paldies, gribēju pateikties referentei par darbu. Strādājot pie ziņojuma par globālajām vērtību ķēdēm. Mēs jau 20. martā par to diskutējām, tika izstrādāti priekšlikumi, un toreiz manā vietā runāja Valēsas kungs, kas mani aizstāja. Un jāsaka, es jau šajā ziņojumā atrodu vairākas no izska toreiz izskanējušajām domām. Ir pieminētas bērnu tiesības, arī mikro uzņēmumu intereses Un tāpat referente ir pieminējusi 8. punktā MVU, kam jāpievērš īpaša uzmanība. Ehm, tas eh, tie ir jauninājumi, kas ir parādījušies tekstā. Nu, dažus aspektus gan šeit eh, vēl joprojām nesaskatu, tādēļ arī sagatavošu atbilstošus grozījumus. Ja mēs runājam par šo ziņojumu, ir. Uh, pieminētas eh, dažādas saistības. Iepriekšējā teksta versijā tika pieminēts arī rūpības pienākums un dažādas organizācijas, eh, tādas kā SDO un ANO, pieprasīja šī pienākuma ievērošanu. Un ir dalība valsts, kas arī jau to īsteno praksē. Pieminēsim arī rezolūciju par Bangladešu, kas nesen tika pieņemta plenāru sēdē. Mums, protams, ir jāturpina uh, strādāt šādā pašā garā, ir jānāk par cilvēku tiesībām, par darba ņēmētiesībām un uh, arī SAO, kā arī uh, SDO šos principus uzsver un saka, ka tie ir jāievēro. Mums ir jāpanāk progress daudzpusējā līmenī. Uh, Un mēs esam vienīgie, kas patiešām vēlas uh, taisnīgu, godīgu tirdzniecību un uh, iestājas par mazo uzņēmumu, kā arī uh, darba ņēmēju tiesībām. 12 dalībvalsts jau ir sagatavojušas rīcības plānus par uh, uzņēmumu un cilvēku tiesību saskaņotību Un no 12 dalību valstīm 8, tātad no 12 valstīm 8 ir Eiropas Savienības dalību valstis. Komisijai vajadzētu sagatavot eh, detalizētu ziņojumu par eh, tik svarīgu jautājumu. Parlamentam noteikti ir jāturpina par to visu domāt un diskutēt. Mums patiešām ir jāņem vērā gan mikro uzņēmumu, gan MVU intereses, lai tie arī varētu saglabāt tādas izdevīgākas pozīcijas GVķē. Lieliem multinacionālajiem uzņēmumiem, protams, ir uh, daudz lielākas priekšrocības un tādēļ MBU saskars ar grūtībām, lai vispār iekarot savu vietu tirgu. Neaizmirsīsim to. Un ir jādomā, protams, arī par legāliem instrumentiem, arī trešo valstu pilsoņiem un tiem to uzņēmumu filiālēm, kas strādā Eiropas Savienības dalību valstu teritorijā. 13. punktā tas ir pieminēts. Un e, ir jāpiemina arī e, kompetences, kas ir e, atrunātas regulā Brisele 1. Bet noteikti ir jautājumi, ko var izsnākt ESO un ANO, bet tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība var, red, var sēdēt rokas klēpī salikos. Tūdaļ jau beigšu savu uzstāšanos, gribēju tikai piemetināt, ka. 12. maija uh, padomes secinājumos arī ir daudz labu rosinošu domu. Un, ja mēs runājam par uh, smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tas, protams, ir jātiesā un uh, noteikti šis jautājums tiks virzīts uz priekšu. Un jāsaka, ka ja mēs, piemēram, ceļam māju, tad sākumā mēs ieliekam pamatus, nevis sākam uh, celt, uh, sākot ar jumtu. Uh, tādēļ ir arī šeit jārīkojas līdzīgi. Eiropas uh, tieslietu instruments var izmantot. Ir jābūt arī uh, semināriem, pētījumiem, uh, protams, uh, visi šie jautājumi ir jārisina un, un uh, ir jārūpējas par uh, juridiskā satvara izveidi. Gribēju uh, novēlēt uh, panākumus mūsu referentei arī turpmāk, un mēs noteikti esam gatavi aktīvi piedalīties uh, turpmākā ziņojuma apspriešanā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Citu ēnu referentu nav klāt, bet uh, kolēģi, kas nepiedara ēnu referentu grupai, arī vēlas izteikties. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Anna-Marie Mineur is here. You are quite right. But... Jums ir taisnība, Anna-Marija Minēra arī ir zālē, un Janiks Žado šeit ir pieminēts. Anna-Marija, lūdzu. Jā, nu pilnīgs sajukums. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju sirsnīgi pateikties Arēnas kundzei par eh, viņas ziņojumu. Un jāsaka, ka tagad runāt par startautisko tirzniecību ir divas tādas domāšanas eh, skolas. Viena saka vairāk peļņas, maz, mazāk likumu, otra eh, gan vēlas, lai no um, augstāka labklājības līmeņa būtu pēc, vairāk, pēc iespējas vairāk ieguvēju. Jāsaka, mēs nedrīkstam aizmirst eh, tādas veselīgas, labas ekonomikas nozīmīgumu. Ir labi, ka šeit tiek pieminēti arī ražotāji, strādnieki, kas ražo mūsu lietotās preces, piemēram, Āzijā, Āfrikā un eh, Dienvidamerikā. Arī viņu a, eh, tiesības ir jāaizsargā. Un a, Marija Arēna piemin arī obligātu korporatīvo sociālo atbildību. Tāpat arī ir jāievēro cilvēktiesības, un ir ļoti labi, ka ir noteiktas saistošas normas tirzniecības nolīgumos, un standstill klauzula nosaka vismaz minimālu sociālās aizsardzības līmeni, kā arī pieprasa cīņu pret uh, nodokļu nemaksāšanu. Es nevaru iedomāties, ka šeit zālē atrodas kāds, kas uh, uzskatītu, ka cilvēku tiesības nav tik svarīgas un ka ir jādomā tikai un vienīgi par pēļņu. Es gribēju pateikties uh, Arēnas kundzei un mēs arī esam gatavi atbalstīt viņu ar savu ārtavu, lai šo ziņojumu padarītu pēc iespējas uh, veiksmīgāk. Paldies tagad Heidi kā Hautala. Manuprāt, šis ziņojums ir patiešām svarīgs ieguldījums uh, tirzniecības politikas uh, labākā izstrādē ir jābalstās uz efektivitāti, caurskatāmību un vērtībām, kā jau teica referente. Referente arī norādīja, ka ir jārada vienlīdzīgi spēles noteikumi, lai uh, tādas atbildīgākas uh, firmas uh, uzņēmumu neciestu no savu godīguma. Uh, Un, protams, ir jāsod tie, kas uh, nodara kaitējumu vidē vai arī neievēro darbinieku tiesības. Mums ir jāatbalsta uh, godīgi, kārtīgi, apzinīgi uzņēmumi, un ir ļoti labi, ka šis uh, rūpības pienākums tiek uh, pieprasīts kā obligāts visā Eiropas Savienībā. Uh, ieviešot arī novērošanas mehānismus. Ir dalība valstis, protams, kurās jau spēkā ir eh, labi likumi un mums nevajag tur kaut ko mēģināt mainīt. Ja mēs nevarēsim tik veiksmīgi kaut ko īstenot ES līmenī. Es gribēju pieminēt 12. punktu, kur tiek pieprasīts, lai dalība valstis uh, darītu zināmas uh, iekasētās muitas nodevas uh, par Eiropas Savienībā ievestajām precēm un uh, muitas iestāžu dati. Muitas iestāžu dati tātad ir jādara zināmi arī ES iestādēm, kas ir atbildīgas par uh, muitas uh, nodevu iekasēšanu, lai arī ieinteresētās puses varētu būt labāk informēts, no kurienes tad nāk importētie produkti. Mums noteikti šādu progresu vajadzētu panākt. Tas, uh, to vajadzētu norādīt ziņojumā. Tāpat mana politiskā grupa ziņojumā vēlētos redzēt paplašinātu aptvērumu attiecībā uz investīcijām, ne tikai runājot par preču tirdzniecību. Un VPS plus ir jāizskata vēl daudz detalizētāk. Protams, ir jādomā par. Uh, eksporta pārstrādes zonām un vai tur tiek ievērotas cilvēku tiesības un visas sociālās tiesības. Domāju, ka komitējai, protams, uh, būs uh, motivācija vēl uzlabot vairāk šo ziņojumu. Paldies, un tagad komisiju lūdzu. Pa... Yes, thank you. Paldies, paldies priekšsādētāji kungs, paldies arī uh, referentei. Jāsaka, šis ziņojums ir eh, ļoti karsts un eh, interesants. Un pat eh, lasot paskaidrojumu, es redzu, ka tur tiek kritizēta tirzniecības politika, tādēļ mums ir jāpierāda, ka tirzniecības politika var būt labvēlīga un ka tā var panākt arī ilgspējīgu attīstību. Tas ir ļoti labi šeit paskaidrots. Uh, Trade for All paziņojumā mēs teicām, ka ir jābūt šīm uh, atbildīgajām uh, globālās vērtības ķēdēm. Kā to panākt? Es gribēju uzsvērt vairākus aspektus, kas man šķiet svarīgi šajās debatēs. Ja mēs runājam par uh, GVķ, mēs nerunājam pirmām kārtām vienmēr par uh, Eiropas Savienībā notiekošajām uh, aktivitātēm. Mēs runājam par ļoti lielu produktu spektru, par tādiem vienkāršiem produktiem un tādiem, ko uh, ražot ir ļoti grūti. Mēs, protams, nevēlamies uh, izpostīt uh, tirzniecību un darba vietas. Mēs vēlamies, lai cilvēki varētu strādāt atbilstoši savai kvalifikācijai, lai būtu sociālā atbildība. Un, protams, uh, GVT var aplūkot no dažādiem redzes leņķiem, tiek runāts par ģeogrāfiskās izcelsmes. Uh, norādēm par valdību uh, atbildību, ja ir jāievēro VPS plus, brīvās tirzniecības nolīgumiem, uh, ir arī rūpības pienākums uzsvērts un ir arī šis startautiskais aspekts. Protams, mums jādomā arī par uh, attīstības valstu interesēm. Visas interesētās puses ir labāk jāiesaista šajās diskusijās, mums ir jārīkojas. Uh, ļoti daudzos lauciņos, un es eh, pats strādāju tirzniecības ģenerāla direkcijā, bet eh, šis ir jautājums, protams, kam ir daudz plašāks tvērums ir jābūt eh, tādēļ arī saskaņotībai, un ziņojumā ir minēts, ka ir jābūt saskaņotībai starp tirzniecības un rūpniecības politiku. Es šeit varētu pieminēt arī citu veidu politikas, ne tikai divas minētās jārunā par vīdes politiku, attīstības un pat ārlietu politiku. Ja mēs runājam par tirzniecības politiku tādā varbūt nodalītā veidā, Es, protams, nerunāšu pārāk detalizēti, bet jau izskanēja godāto deputātu domas. Varbūt, eh, nu, pieminēšu tikai to, ko dzirdēju šodien. Tika pieminēts DSD, tika pieminēta DSD nodaļa un saistošas apņemšanās, saistošas prasības, kā arī standstīla klauzula, minimālo standartu ieviešana. Ja mēs runājam par divpusējiem nolīgumiem un tirzniecības politiku, pirmām kārtām jau tas ir domāts, lai varētu veicināt starptautisku standārtu ieviešanu. Arī SDO noliek šo kritēriju latiņu, līdz kurai vismaz ir jāpaceļas uh, dalību valstīm. Uh, Ja runājam par korporatīvo sociālo atbildību, par to esam runājuši jau neskaitāmas reizes. Komisija uzskata, ka ir jāizstrādā dažādi instrumenti un šim principam ir jābūt eh, ieviestam balstoties uz brīvprātību. Protams, mēs nedrīkstam aizmirst arī globalizāciju un tās uh, uzliktos pienākums. Citi jautājumi. Ja runājam par Brisele viens uh, regulu, es neesmu eksperts šajā jomā, tas ir gana sarežģīts jautājums, uh, bet uh, labi, mēs, protams, to varam vēl izskatīt. Ja runājam par muitas datiem, mums ir jādiskutē par to ar dalību valstīm. Ir taču arī uh, uzņēmumu konfidencialitātes noteikumi, bet noteikti mēs ar to varam vēl tā pamatīgāk iepazīties. Un tika pieminēti arī TSD nodaļu uh, obligātās prasības un varbūt, ka nevienmēr tiek ieviestas sankcijas, bet, nu, tas jau ir uh, cits jautājums. Mēs mēģinām šos principus izmantot, lai veicinātu GVķ un nu, pat Centrāla Amerikā notika pirmā GVķ veltītā konference māja sākumā. Konference bija diezgan veiksmīga, tur piedalījās pārstāv no SAO un SDO, kā arī no uh, privātā sektora, notika diskusijas ne tikai par tādiem pamatproduktiem. Tad, kad tiek runāts par GVķ, tad uh, cilvēkiem pirmām kārtā uh, nāk prātā vai nu lauksaimniecības izstrādājumi vai tekstila rūpniecība, bet tā tas nav, ir taču daudz citu produktu. Un privātais uh, sektors arī bija nu dienu ļoti motivēts. Vēlējās runāt par uh, GVķ Ja mēs runājam par pasākumiem, šeit tik ļoti nav jārunā par obligātu vai brīvprātīgu raksturu pasākumiem, bet tieši par finansēm, ko, dalī, ko, ko tātad valstis var īstenot un ko nē, arī tīri materiālā apsvērumu dēļ. Ja mēs mēģinām uh, Uh, uzņēmumiem, kas nedarbojas Eiropas Savienībā, uzspiest kādus standartus un normas mm, mums patiešām ir jāpiesargās, jo mēs nevaram uh, izmantot tirzniecības politiku, lai mēģinātu uh, kaut ko regulēt arī ārpus ES teritorijas. Jo mēs to, piemēram, arī neuzspiežam uh, uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienībā. Uh, Es, protams, visu šodien dzirdēto nodošu tālāk eh, saviem kolēģiem, kas ir atbildīgi par tirzniecību un ir ļoti labi, ka šeit tiek pieminēta arī patērētāji. Protams, ka patērētāji rokās arī ir zināma vara, eh, lemjot par labu vienai vai otrai precei, arī viņi var ietekmēt ilgspējīgu attīstību. Jāsaka, ka mērķi mums ir vien un tie paši. Mēs varam uh, parakstīties pie daudziem uh, mērķiem, ko, zem daudziem mērķiem, ko savā ziņojumā ir minējusi referente - ilgspējīga attīstība, godīgs, uh, godīgas uh, globālo vērtību ķēdes. Tas ir tikai apsveicami. Un mēs, protams, arī Turpināsim dialogu ar Eiropas parlamentu un, e, kā referente pareizi minēja, tas ir tikai pats debašu sākums un mums ir jāsaprot, ka šie jautājumi netiks atrisināti vienā uh, rokas rāvienā. Uh, Un, protams, šajā darbā ir jāiesaista visi interesētās puses un ar nepacietību gaidām dialoga turpinājumu. Paldies, tagad Marijai vārds. Euh, Paldies par uh, visiem šiem izteikumiem. Es domāju, ka tie tik tiešām ir ļoti interesanti. Uh, runājot par atsauci uz OECD un uh, ANO, mēs tik tiešām esam strādājuši pie šīm atsaucēm. Tas nozīmē, ka tā vietā, lai radītu kāds jauns referents, kas nav kopīgs visiem, visām uh, iesaistītajām pusēm, tad, nu, šie ir starptautiskie standarti šīm organizācijām, kas uh, jau uzņēmumos tiek uh, ievērot, OECD, piemēram, mm, standarti tiek ievēroti un tā tad netiek radīts nekas jauns. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, gribēju to norādīt. Un tāpat arī OECD ietvaros runāt par šo due diligence arī tiek ņemti vērā dažāda uzņēmuma tipi, ka varētu būt multinacionāls uzņēmums vai mazais vidējais uzņēmums, nu tad tā ir pieeja, kas diferencē šo pieeju atkarībā no uzņēmuma tipa, un tas ir būtiski. Runājot par šo rūpības pienākumu, due diligence eh, vērtību ķēdē, mēs runājam eh, par caurskatāmību, un man ir tāda sajūta, ka uh, Tā ir diskusija, kurai varbūt vajadzēja notikt jau pirms vairākiem gadiem, varbūt, ka tas pat nebija ievēlēta vēl parlamentā, runājot par eh, ar, harmonizēto atbildību uzņēmumos. Mēs šobrīd nevaram iedomāties uzņēmumu bez harmonizētas uzskaitas un eh, nevar būt, eh, pieņemsim, akcionērs kādā uzņēmumā, kurā nav šī grāmatvedības sistēma sakārtot, kas garantē viņu interesē. Tātad tādā veidā tiek garantēts arī investīcijas. Te mēs runājam arī par patērētāju lomu. Pilnībā piekrītu, ka patērētājiem, protams, ir loma un arī atbildība šīs ķēdes galā, bet ja netiek viņam garantēta standartizēta caurskatāma ieeja par to, kas šajā ķēdē ir, nu tad viņš nevar uzņemties šo savu atbildīgu patērētāju loma. Tātad šī diligence iet šajā virzienā. Tas dod iespēju um, atbildīgam uh, patērētājam atbildīgā veidā uh, patērēt, balstoties uz uh, informāciju, kas ir pēc iespējas labāk standartizēta šajā globālajā ķēdē. Vai tas attiec uz Eiropas un tikai Eiropas Savienības uzņēmumiem? Nu, mēs, uh, protams, nevaram uh, uzspiest noteikumus uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības. Kaut gan daudz Eiropas Savienības uzņēmumu ir šīs uh, vērtību ķēdes uh, sastāvdaļā, un viņi varbūt var zināmā mērā uzspiest, tā teikt, uzlikt arī citiem ievērot šos noteikumus arī ārpus Eiropas Savienības, ārpus mūsu perimetra. Uh, jā, Eiropai ir jābūt ļoti stingrai attiecībā uz šīm vērtībām, kas tiek veidotas eh, vērtību ķēdē. Un te es runāju ne tikai par ekonomiskām vērtībām, bet arī no nu, tādām cilvēciskām cilvēku vērtībām, kas var tikt radītas. Jūs jau teicāt, ka mēs nedrīkstam, teiksim, eh, graut eh, darba vietas un nedrīkstam graut arī cilvēku dzīves. Ja ir jāaizsargā gan darba, gan dzīves, un tā ir šī pievienotā vērtība no Eiropas Savienības puses, un es domāju, ka mēs noteikti varēsim vienoties šajā jautājumā. Protams, nonākot pie kompromisa, ko mums nāksies atrast, un liels paldies jau par man uzdotiem jautājumiem. Ņemot vērā, ka ziņojums kā manējais ir ierobežots rakstzīmju ziņā, nu tad jā, es arī droši vien iesniegšu grozījumus, kas varbūt pilnveidos šo ziņojumu un uh, risinās jūsu izteiktos komentārus, un katrā ziņā gaidīšu arī jūsu uh, grozījumus. Paldies! Jā, neko citas arī negaidīju, saka priekšsādātājs. Nu tā, tad liels paldies! Ar to mēs noslēdzam devīto darba kārtības jautājumu grozījumu iesniegšanas termiņš 6. jūnijas pulksten 12. pēcpusdienā un mēs balsosim jūlijā, 10. 11. jūlijā. Nākošais darba kārtības jautājums ir mans mīļākais, tas ir jebkādi citi jautājumi, nekādu citu jautājumu nav un līdz ar to Nonāku pie 11. darba kārtības punkta. Tas ir nākamās sanāksmes datums - 19. un 20. jūnijas. Tas arī viss. Paldies! Ar labvakaru!